pastāv um, Eiropas ārējāsarbības dienesta vēlme, lai būtu vispārīgi tādi paziņojumi, priekšlikumi no parlamenta, tomēr Eiropas parlamenta rekomendācijas nav saistošas ārējās darbības dienestam, un, un viņi var izvēlēties eh, pieņemt priekšlikumus vai nē, un konkrēti priekšlikumi var mums palīdzēt aizsargāt reliģijas uh, brīvības, un tas arī bagātinātu mūsu dokumentu. Tas ir arī viss, kas man sakāms, un es ceru, ka kolēģi mani atbalstīs rītdien balsošanas uh, laikā AFET komitejā. Paldies, Andrikienes kundze. Tagad eh, ēnu, eh, tagad eh, Tankungs kā ēnu referents, pēc tam Donska kungs. Man ir problēma ar 57. grozējumu formulējumu. Manuprāt, tur nevajadzētu pieminēt konkrēti izglītību un veselības aprūpu, tāpēc, ka, manuprāt, manā valstī ir bijušas vairākas problēmas, kas ir ļoti sarežģītas. Es iesaistījos nacionālās debatēs par musulmaņu medicīnas studentiem Eh, kuri eh, nevēlējās atklāt savas rokas, un tas apdraudēja eh, pacientus, tāpēc, ka viņi tad, tad nevēlējās nomazgāt rokas pirms operācijas. Un bija arī gadījumi, kad tad, tad, bija problēmas ar homoseksualitāti skolās, saistībā ar skolotājiem. Es domāju, ka tur bija arī militārā dienestā iebildumi Manuprāt, eh, dažkārt eh, eh, šie te apsvērumi izglītības politikā un veselības aprūpē nav pareizi. Tas nav saistīts ar um, reliģiju. Kam, un tad tas bija jūsu grozījums. <clears throat> Varētu pār, pār, pārcelt pēdējo uh, pēdējā <clears throat> daļā ne, varētu konkrēti neminēt izglītību un veselības aprūpi. Tādā veidā varētu atrisināt problēmas. Donska kungs. Protams, ka es vēlētos pateikties referentei par ziņojumu. Tur ir ļoti jaukas lietas iekļautas, tam visam var pievienoties. Mēs esam tiešām priecīgi, ka daudz no mūsu uh, priekšlikumiem par kompromisu uh, grozījumiem uh, tika iekļauti, uh, un es ierosinu, uh, ka mūsu grupa atbalstina kompromisus. Un es esmu ļoti uh, <clears throat> priecīgs, ka referenti iekļāva ļoti svarīgus jautājumus, uh, kurus ierosināja zaļie. <clears throat> Ehm, ehm, tomēr eh, Aldis grupai šeit ir eh, divas eh, sarkanās līnijas, tas ir 59. grozījums un 58. grozījums. 59. grozījumā ir teicis, ka vadlīnijas ir, jāiek, tur ir jāiekļauj arī tiesības uz iebildumiem. Un tad Tanaka kungs jau visu ehm, tad, aprakstīja. Un es varu tikai to vēlreiz uzsvērt, ka tur var tad, Uh, attiecībā uz uh, abortiem Aldei nav pieņemams šis teksts. Un tad, tad uh, attiekšanās no um, aprūpes, kas ir pretrunā ar reliģiskiem uzskatiem, mēs neskatām, ka reliģiskie uzskati var būt par pamatu kādu medicīnisku procedūru atteikumam. Un mana grupa arī balsotu pret 19. grozījumu, kur ir um, Um, nošķirti um, reliģijas veidi, tas ir um, uh, pretrunā ar uh, globālo raksturu, kāds ir šīm rekomendācijām. Nu, mums tik tiešām nevajadzētu uh, aizmirst, uh, tad mums nevajadzētu uh, izcelt kādas konkrētas uh, reliģijas. Un tad mums ir problēmas ar uh, šiem trīs grozījumiem. Un tad bez šīm sat, divām sarkņām līnijām esam gatavi atbalstīt rekomendācijas, un es vēlos atbalstīt referentu viņas ļoti sarežģītajā darbā. Thank you. Further colleague? Jā, paldies. Vai vēl kāds kolēģis vai ēna referents vēlas izteikties? Nē. Labi. Vai jūs esat gatavi atbildēt, eh, Andrikienas kundze? Jā, paldies, kolēģi. Vēlos pateikties Donska kungam Fārāža kungam par piezīmēm. Man, protams, jāapspriež kolēģiem grupā, bet uh, Tanaka kunga priekšlikums par 57. grozījumu varētu būt pieņemams, un tā kā 57 un 58 ir eh, sav, savietojami, tā kā mēs balsojam par 57. pirms, un ja tas tiek pieņēmts, tad 58. atkrīt. Un tad par to nebūtu arī jābalso. Attiecībā uz 19. grozījumu, par ko runāja Donska kungs. Mans kolēģis Andrzejs Gžips iesniedz šo grozījumu. Mēs apspriedīsim to. Situ, šī grozījuma autors ir šeit, mēs divpusēji apspriedīsim šo grozījumu pēc uh, sanāksmes. Paldies visiem par priekšlikumiem un par kopīgo darbu pie šī dokumenta. Jā, paldies, saka priekšsarētāji. E, paldies arī par to, ka tik īsā laika periodā to var izdarīt. Vēlos atgādināt, ka e, AFET komitejā balsošana rītdien, 29. maijā, un plenārsēde izsludinās uz 13. jūnijā paldies vēlreiz un cerams, ka atradīsiet risinājums dažiem vēl neatrisinātajiem jautājumiem. Labi. Ejam pie mūsu nākamā darba kārtības punkta - viedokļu apmaiņa PS politika attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem. Es domāju, jūs visi zinat, ka cilvēktiesība aizstāvju darbs ir ļoti svarīgs un nepieciešams. Uh, ja mēs vēlamies virzīt šī, šīs jomas attīstību uz priekšu. Mums ir nepieciešama informācija no cilvēktiesība aizstāvjiem, kas atrodas uz vietas. Mēs zinām, ka bieži vien viņi saņem draudus savai dzīvībai, savus ģimenes dzīvībām. Nacionālās situācijas ir atšķirīgas dažādās valstīs, un eh, da, dažās ir eh, arī centieni ierobežot cilvēktiesību nevalstisku organizāciju darbību. 2010. gadā eh, mēs pieņēmām rezolūciju par politiku, par labu cilvēktiesību aizstāvjiem. Un es neatceros mūsu apakškomitejas e, sēdi, kur mēs būtu uzzinājuši nu, viņam ne tikai par situāciju viņu valstī, bet arī kāda ir viņa ieteikuma, kā uzlabot šo politiku. Tā kā var teikt, ka mēs varam te brīvi teikt, ka mēs to darām regulāri. Un ir arī tik daudz individuālu gadījumu, kur man tiek lūgts uh, rakstīt vēstuli, lai uh, protestētu pret cilvēktiesību aizstāvu ieslodzīšanu, nāvi vai pazušanu, tā kā šis jautājums regulāri mūsu dienas kārtībā. Tas ir pietiekams iemesls paskatīties vēlreiz uz 2010. gadā pieņemto ziņojumu, jo mēs apņēmāmies parlamentā un citās Eiropas Savienības iestādēs turpināsim un pastiprināsim savu darbu pie cilvēktiesība aizstāvu situāciju uz, uzlabošanas. Komisija ir īstenojusi pētījumu par ES vadlīnijām par cilvēktiesību aizstāvim īstenošanu, un esam gatavi uzklausīt, kādas tad ir konstatējumi šajā pētījumā. Autora ir Karen Benetes kundze, viņa ir vecākā pētniece cilvēku tiesības pētniecības instru, uh, institūtā, Londonas metropolitēna universitātē. Savā pētījumā jūs pētījāt eh, situāciju Kirgistānā, Taizemē un Tunisijā, tieši par to, kā šīs vadlīnijas tiek īstenots. Tā kā Karen Bernets kundze varētu pirmā prezentēt pētījumu konstatējums, un tad mēs ar pārējiem ekspertiem apspriestos. Pārējie eksperti ir šādi. Tad uh, ar tiem es iepazīstināšu pēc jūsu prezentācijas. Lūdzu. Jā, paldies par doto iespēju prezentēt un apspriest eh, pētījumu ar Eiropas Savienības vadlīnijām par cilvēktiesību aizstāvu situāciju. Uh, uzlabošanu. Tad pētījums tika veikts no 12. līdz 13. gadam. Pamat ideja bija eh, pētīt 2008. gada pārskatīto vadlīniju ietekmi un īstenošanu, koncentrējas uz Kirgistānu, Taizem un Tunisiju. Mm, tā tad tika izteikt vēlmu arī skatīties, ka, kā efektīvāk e, izmantot šīs vadlīnijas. Jā, es centīšos e, runāt lēnāk. Paldies, priekšsēdētāji. Um, attiecīgais reģions šīs valstis ir e, šobrīd ar samērā atvērtu sabiedrību, tomēr visās trīs valstīs ir konstatēta nopietna pārkāpuma pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Visas valstis e, uzņēma misijas Eiropas Savienības, kas pētīja situāciju. Un visās trīs valstīs arī Mēs balstījāmies uz ne tikai pašu novērēt, novēroto, bet arī uz e, to, ko uzzinājām no iesaistītēm pusēm, bija aptaujas un intervijas e, tiem, e, kas Eiropas ārējā darbības dienestā, Eiropas saimnības delegācijās un vēstniecībās visās trīs valstīs Tad arī sadarbojamies arī ar eh, nevalstiskām organizācijām, juristiem šajās valstīs, starptautiskajām eh, organizācijām cilvēktiesību jomā, kas darbojas šajās valstīs. Intervētās personas eh, netiek atklātas, to vārdu netiek atklāt ziņojumā. Tu uz to uzstāja arī virkni pašu intervēto ir daudz labās prakses piemēru kas ir pieminēti, un daudz arī pozitīvā par šo valsts situāciju. Šodien es eh, skatīšu galvenos konstatējumus pētījumā. Pirmkārt, dažādās eh, misijās eh, diplomātu zināšanu līmenis par vadlīnijām ir atšķirīgs. No 16 intervētējiem diplomātiem tikai trešdaļa labi pārzināja šīs vadlīnijas. Daudz diplomāti atbalstīja cilvēktiesību aizstāvis, eh, neatkarīgi no tā, cik labi viņi paši pārzināja šis vadlīnijas. Citi nebija iesaistīts darbībā ar cilvēktiesību aktīvistiem. Sistemātiski nevarētu teikt, ka tik iekļauts šīs vadlīnija īstenošanas eh, principi darbībā sadarbības eh, amatpersonas varētu labāk apmainīties ar savu pieredzi šajā jomā kopīgās apmācības pasākumos, lai nodrošinātu labāk cilvēktiesību aizstāvu aizsardzību. Dažādi misiju diplomāti varētu apmainīties ar eh, pieredzi. Biškekā, kurā ir diezgan eh, maz skaits Eiropas Savienības misiju uz vietu, rīkojās e, pamatā uz vadlīnijām Tunisā un Bankokā tas nebija tik skaidri novērojams. Bija daži e, diplomāti, kas uzskatīja, ka cilvēktiesība ir, cilvēktiesība aizstāv aizsardzība ir viens no pamatu uzdevumiem, bet ne visi tā domāja, un tas rada zināmas bažas lielās valstīs, piemēram, kā uh, Taizemē un Tunisija, šāda situācija ir ļoti svarīga. Daži diplomāti, kas pārzināja saturu vadlīnijām, viņiem bija jautājumi par praktiskajiem aspektiem. Viņi īsti nezināja, vai Eiropas Savienības kontakta persona par cilvēktiesību jautājumiem, uh, nu, kā ar viņu sazināties vai, vai kur viņu meklēt Tāpat arī ne visi pārzināja pieejamos aizsardzības pasākumus. Visu Eiropas Savienību delegāciju mājaslapām it kā vajadzēs atturēt informāciju par eh, cilvēktiesību aizstāvā eh, aizsardzības situāciju vai, vai vismaz atbildīgo personu, bet tas tā nebija visur katrā ziņā pozitīvi tika Kirgistānā, Taizemē un eh, Tunisijā tiek novērot daudz arī pozitīvu piemēru, tiek uzraudzīts eh, tiesu prāvas pret eh, cilvēktiesību aizstāvjiem, tiek prasīta informācija no varas iestādēm nopietnākos gadījumos, pieprasīt aizsardzības pasākumu šīm personām vēršanās arī vēstniecībās šo personu vārdā arī Eiropas Savienības uh, publisko deklarāciju izmantošana tik atzinīgi vērtēt, bet citreiz uh, kritizēt par to, ka tā ir reaģējoša, nevis apsteidzoša. Tāpat arī attiecībā uz pro, Eiropas Savienības projektu finansējumu. Uh, Tātad tas bija izmantots visās trīs valstīs, arī cilvēktiesība aizstāvi aizsardzībai, bet um, Attālākos reģionos tas nebija pieejams tik labi. Un katrā ziņā eh, attiecībā uz drošību eh, tik tiešām eh, cilvēktiesība aizstāvi, tīpaši ārpus lielajām pilsētām, atrodas sarežģītā situācijā, bieži vien saņem draudus. Diplomāti, kas uzraudzīja tiesprāvs pret cilvēktiesību aizstāvjiem ārpus galvaspilsētām tiešām e, var, varēja novērot, ka nu, attieksme nebija vienmēr godīga. Un daudzi e, cilvēktiesība aizstāvi darbojas arī nereģistrēti ārpus at, at, apstiprinātajiem e, tīkliem. Bija, bija arī uh, Eh, lielas bažas par to, ka eh, vardarbība, tā skaitā seksuāla vardarbība un šīs eh, vardarbības draudi tiek vērsti pret sievietēm, cilvēktiesība aizstāvēm. Gan diplomāti, gan cilvēktiesību aizstāv īpaši pieminēja LGBT tiesību aizstāvis un ka viņi ir īpaši apdraudēti daudz pieminēja, ka viņi liel, lielākoties eh, sadarbojas tikai ar galvaspilsētā esošiem vai eh, tiesību aizstāvjiem. Procesi, lai piekļūtu priekšsēdētāji eh, izsaka, vē, izsaka vēlmi, lai pētniec runāt ievērojami lēnāk, lai tulki varētu to iztulkot pietiekami labi. Gan di diplomāti, gan cilvēktiesība aizstāv neizprata pilnībā vispieejamos aizsardzības līdzekļus. Ir iespējama arī partnerības ar nevalstiskajām organizācijām, uh, bet eh, eh, pētījuma, eh, pētījumā iesaistījās personas nebija pārliecināts, ka visās situācijās būtu vēl iespējams atrast risinājumu. Dažkārt arī cilvēki nezin pat, teiksim, kur zvanīt. Daudzos gadījumos cilvēktiesību aizstāvi paši nezina, kā īsti nodrošināt to savu drošību, kas viņam būtu darāms. Tāpat arī bieži vien nebija informācijas par Eiropas Savienības mazā apmēra finansējumu cilvēktiesību aizstāvjiem. Tad, kad spiediens pret viņiem ir liels, tad cilvēktiesību aizstāvi daži ir minējuši arī to, ka varētu būt viņiem jāpārtrauc darbību līdz šis spiediens mazinās. Un tad ir nepieciešams nodrošināt vietu, kur viņiem palikt šajā periodā. Un tas ļaut viņiem arī pārdomāt tālāko darbu. Tika izteikti komentāri par pašreizējām misijām un kā Eiropas Savienība varētu sniegt lielāku atbalstu šajā jomā. visās trīs valstīs varētu teikt, ka vadlīna īstenošana iekļaut arī stratēģiju ietvaros. Stratēģijas ir konfidenciāls, jo tās ietver īpašu pasākums cilvēktiesība aizstāv aizsardzībai. Daudzi uzskatīja, ka vadlīnijām jābūt iekļautām, integrētām ciešāk šajās nacionālās stratēģijās. Un darot to, Eiropas Savienība varētu uzlabot šo vadlīniju īstenošanu, pārzināšanu, uzlabot arī saziņu un e, dalīšanos pieredzē starp Eiropas Savienības misijām un cilvēktiesību organizāciju misijām valstīs. Pat arī radīt iespēju sadarboties eh, starp dažādu vēstniecību atbildīgajām nodaļām. Daži eh, bija nobažījušies, ka bieži vien šī aizsardzība ir tāda neplānota, tāda ad hoc, varētu teikt, izveidota. Ir eh, jāpārdomā šādu vadlīnu īstenošanu arī ilgākā laika periodā. Daži cilvēktiesība aizstāvi e, pārsvarā vērtēja bieži vien Eiropas Savienības e, darbošanos kā informācijas ievākšana, nevis aizsardzība, ka tā ir tāda sasteigta, bet bieži vien nenopietna. Un nu, izteica vēlmi, ka Eiropas Savienības misijas varētu labāk koordinēt uh, savstarpējo darbu ar ANO struktūrām. Un Dažas dalību valstu misijas, kas piedalījās pētījumā, nebija iesaistīts eh, attiecīgo valstu stra cilvēktiesību stratēģijas izstrādē. Bieži vien eh, viņi saņēma arī eh, diezgan vēlu šīs stratēģijas un nebija laika tās izvērtēt un atbildēt vislabāk aizsardzību cilvēktiesību aizstāvjiem varētu nodrošināt tieši caur šo vadlīniju īstenošanu. Eh, tur ir brīnišķīgi ieteikumi, bet tos vajadzētu saskaņot ar mainīgo situāciju uz vietas un ies, iet, integrēt stratēģijas, nacionālo stratēģiju procesā. Tā kā pa, nākamais pārskatīšanas datums eh, varētu būt 14. gads. Paldies! Paldies, saka priekšsarētāji Benets kundzei! par to, ka prezentējāt eh, šī pētījuma rezultātus. Tātad kopsavilkumu mēs eh, ar to padalīsimies arī ar sieviešu tiesību komiteju un visu delegāciju priekšsarētāju konferencē. Tātad mums ir eh, parlamentā šāda konference tiem, eh, kas strādā ar konkrētām valstīm, būtu labi arī eh, paskaidrot viņiem, ka tad, kad viņi dodas uz eh, kādu Eiropas Savienības delegāciju, konkrētā valstī sazināties ar vietējo cilvēktiesību kontaktpunktu un labi zināt, ka tāds pastāv. Tālāk, kā mums tas bieži vien droā komitejā uh, tas notiek. Mums ir Eiropas instruments demokrātijai un cilvēktiesībām, kurš ir ļoti labs instruments, kas daudzos veidos uh, at, atbalsta cilvēktiesību aizstāvis. Un uh, mēs bieži to arī apspiedām, kā sazināties ar tiem aktīvistiem, uh, kurš, kur, kur ir ārpus galvaspilsētas, kur nerunā varbūt valsts galvenajā valodā, bet kādā no reģionālajām valodām. Un šādi jautājumi bieži vien tiek apspriest šeit. Un, ja es pareizi sapratu jūs, tad jūs teicāt, ka arī paši diplomāti bieži vien nepārzina visu iespējas aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvis. Un tad Patrīs Lenomon kungs droši vien to visu jau zina. Eh, viņš jau to ir apspriedis ar citiem parlamentu kolēģiem par to, cik bieži tiek prasīta papildus informācija, par to, ka ir nepieciešams tulkot informāciju dažādās valodās. Domāju, šīs jautājums ir aktuāls regulāri. Uzklausīsim eh, Lenamo kungu no DigiDefco. Viņš mums ir eh, paskaidros šo konkrēto instrumentu demokrātiem un cilvēktiesībām un eh, kādā veidā to var atbalstīt un paskatīties, vai to var arī uzlabot. Lūdzu. Thank you very much. Uh, first, uh, hello. Lielas paldies. Laba ziņa sākumā. Mums ir budžets um, nākamajam gadam. budžets ir, ir 1 miljārds 229 miljoni, kas ir palielinājums par 10%. Tas ir laba zīme šī taupīšanas režīma apstākļos. Līdz ar to pat nomināli budžets ir palielinājies, un tas nu, tiešām ir ļoti labi. Tad praktiski mums ir eh, vairāk par miljārdu, lai uzlabotu demokrātiju un rūpēties eh, par valstīm, kam nepieciešams mūsu atbalsts. Un eh, šeit ļoti reiķinamies ar parlamentu atbalstu komisijai, bet, nu, ziņas tiešām ļoti labas. Tad man lūdza izskaidrot nedaudz šo ideju. Es neiedzināšos tagad ekstrēmisma apstākļos, es nerunāšu detalizēti par mm, koncepciju kā tādu, es varbūt konkrēti pieminēšu atsevišķus piemērus. Principā mm, tas ietver lobēšanu, dialogu un mm, tā tālāk. Uh, bet eh, manā mandātā ir tieši operatīvā darbība. Man ir tiesības eh, atbalstīt konkrētas operācijas. Un pie tā es arī palikšu. Tad eh, darba kārtībā ir pieminēts visaptvērošs Eiropas Savienības cilvēku tiesību aizsardzības mehānisms. Mm, izskatās diezgan dīvaini šis, šis nosaukums, bet uh, es mēģināšu izskaidrot. Mēs neesam pirmie, kas uh, izdomājuši šo ideju. Mēs uh, šobrīd atbalstām vairāk par simts projektu cilvēktiesība aizsardzības jomā visur pasaulē. Informācija par šiem projektiem ir iekļauta mūsu vasaras ziņojumā Un es vēlos tikai uzteikt um, mūsu darbinieku aktivitātes uz vietām. Daži tikuši apcietināti viņu darbības ietveros. Tad tiešām var viņus tikai uzslavēt. Mums ir um, procedūra NVO atlasīšanai, ir uh, kurām mēs strādājam, 20 miljoni piešķirtie NVO atbalstam. Mēs neesam vienīgie, kas to dara, delegācijas arī piedalās. Mēs tagad eh, delegācijām esam piedāvājuši iesniegt priekšlikumus. Un ko dara delegācijas? Uh, ir tieši fona sagatavošana. Īpaši tad, kad ātri jāveic uh, operācijas. Um, un uh, mums nevienmēr ir visa informācija. Mums tomēr izdodas um, ātri rīkoties. Kaut arī valstis, kur mums e, jāiejaucas, ir sarežģītas. Azerbaidžānā pirms nedēļas mēs e, e, runājām par naftas nolīgumu pagājušo nedēļu Turcijā, piedalījāmies 38. cilvēktiesību kongresā un redzējām cilvēktiesību aktīvistus, kas tika atbrīvoti no cietuma Uh, pateicoties uh, šai mūsu iniciatīvai. Bet kāpēc šis mehānisms ir visaptvarošs? Vienkārši bez sasaisties ar citiem instrumentiem eh, šis eh, mazo grantu instruments nav tik eh, iedarbīgs. Mēs sasaistām mūsu instrumentus ar akadēmiskiem instrumentiem, aicinām piedalīties universitātes programmās, mums ir iniciatīvas par sieviešu tiesībām, tā ir turpmāka saikne. Tad, protams, ir projekti ar, par vides aizsardzību un te ir tieši saikne ar vidi. Tātad nākamo 7-8 gadu laikā mēs vēlamies uh, aptvert visus uh, iespējamos aspektus, uzlabot sinerģijas un samazināt izmaksas šādā veidā. Tad mums ir dažādi veidi mehānismi reģionāli mehānismi, Āfrikas Savienības mehānismi, Eiropas padomes mehānisms, bet nav tāda Eiropas Savienības mehānisma. Mēs gribējam tādu izveidot, jo mēs esam svarīgs spēlētājs un mums jānodrošina kapacitāte, lai uh, rīkotos. Tiešām ļoti daudz, kas tika izdarīts, bet uh, izolētībām. Uh, Līdz ar to Eiropas Savienības mehānisms. Nu, man nav jā, jums daudz jāskaidro cilvēktiesība aizsardzības aspekts. Mēs te plānojam ilgtermiņa grozījumus. Un tāpēc mums ir nepieciešama Eiropas Savienības kapacitāte rīkoties tur, kur tas ir vissaržģītāk. Mm, mums nav nepieciešams uh, publiski par visu sludināt un nav nepieciešams uh, operācijas valsts piekrišana. Mēs uh, varam rīkoties ātri, konsultējamies, protams, parlamentu un komisijas struktūrā mums ir eh, šis ātrums, kas ir ļoti svarīgs. Mēs nerunājam vairs par eh, institūciju, par atmosfēru, mēs runājam vairāk par koordināciju, stratēģiju un sinerģiju. Mm, tas nāk no sarunām padomē. Mēs sākumā plānojam vairāk administratīvo iestādi, bet eh, tas eh, tā nenotika. Ko mēs nevēlamies? Mēs nevēlamies jaunu struktūru. Mums jau ir daudz struktūru. Pārāk daudz. Mēs vēlamies eh, izmantot esošo kapacitāti, uzlabot sinerģijas, kapacitāti, efektivitāti un um, atkal izveidot iespējams aizmirstus kontaktus cilvēkiem, kas um, bija aizmirsti kādu laiku. Šeit mēs sadarbojamies ar NVO, un um, te mēs arī neizmantojam garus ziņojumus, kas uh, visiem būtu jālasa, līdz ar to mēs netērējam laiku. Um, mums atkal ir šīs sinerģijas un mēs ietaupām laiku un līdzekļus. Un birokrātijas eh, nesamība, protams, atvieglo darbus dažādos veidos. Un ko vēlamies sasniegt? Eh, vēlamies eh, geogrāfiski plašu segumu, vēlamies būt visur. Mēs operējam visur pasaulē un tā arī vēlamies turpināt. Uh, Vēlamies palīdzēt sievietēm, videi, LGBT, aizstāvēt reliģiskās brīvības, runas, tas ir vārda brīvību. Vēlamies rēģēt ātri nu, vēlamies aizpildīt visus robus. Un viens robs, kas mums pagaidām ir, uh, ir īstermiņa iejaukšanās un ilgtermiņa iejaukšanās. Mm, teiksim, uh, ja notiek tiesas prāva, kāds tiek notiesāts četriem gadiem cietumā, kādā veidā mēs te varam iejaukties. Pagaidām tas ir robs. Uh, ir bijis gadījums. Uh, kad mums e, bija jāpārvieto cilvēku tiesību aktīvists. Mēs tam esam saņēmuši budžetu. Bija City Shelter projekts. Šai sakarā mēs izpētījām situāciju un e, mēs redzam, ka katrā valstī ir daudz NVO aģentūru un citu iestāžu, kas mums var palīdzēt, eh, bet pārvietojot eh, aktīvistus, mēs sapratām, ka tas nav izolēts process un mums nepieciešami partneri. Un mums ir bijuši šie mazie granti, un mēs esam pārvietojuši cilvēkus, mums ir bijusi pilotfāze šim projektam, tagad mēs paplašināsim aktivitātes. Uh, pilota projekta fāzē mēs sapratām, ka pārvietojot aktīvistus, ļoti daudzas NVO vēlas piedalīties, un nevienmēr tam pietiek līdzekļu, ja mēs varētu uzlabot sinerģijas un padarīt darbu efektīvāku. Tas ļautu ietaupīt līdzekļus un darbs izdotos labāk. Līdz ar to mēs strādājam pie koordinācijas, un pirms gada beigām uh, vēlamies uh, intensivēt atbalstu šajā jomā. Dažas klišejas, kas jāapkaro šajā jomā, runājot par šo uh, pārvietošanu uz laiku. Tas nav nekas jauns, to dara komisija, NVO, pilsētas, dažādas organizācijas. Tā nav inovācija. Mēs vienkārši uzlabojam jau esošo praksi. Tad, protams, ir vīzu jautājums. Un mēs varam, varam atrast risinājumu pie vīzām. Turklāt mēs runājam par pārvietošanu uz Eiropu. Mēs arī Āfrikas ietvaros pārvietojam aktīvistus. Dažreiz no Lībijas uz Tunisiju tiek pārvietoti cilvēki, un tur viņi vēlas palikt. Uh, Dažreiz gan nav izvēles, tas ir nāves vai dzīvības jautājums, un tad eh, šie cilvēki ir jāpārvieto uz Eiropu. Mm, tad ir jautājums, vai viņi vēlas atgriezties. Jā, parasti viņi vēlas. Viņi vēlas, ja viņi eh, nevēlas, tad parasti mm, tāpēc, nu, ka viņi nevar. Tad nākamā klišeja ir par izmaksām. Izmaksas nav tik augstas. Viens, viena aktivista pārvietošana izmaksā ap vidēji ap 3500 eiro, kas tiešām nav pārāk daudz. Atvainojiet, ja pārsniedzu laiku, kas man bija atvēlēts. Es mēģināju visu izstāstīt. Paldies. Paldies, Lunamo kungs. Un ļoti labi, ka jūs tik detalizēti izskaidrojāt instrumenta uzlabošanas aspektus un ļoti labi, ka jums ir palīdzība un uh, atbalsts un um, šīs um, City Shelter programmas un aktīvistu pārvietošana. Tas man daudz ko atsauca atmiņā. Nav viegli par to runāt ar ministriem, īpaši iekšlietu ministriem, jo mm, iekšlietu ministrijas domā, protams, par to, ka valstī būs vairāk uh, ārzemnieku, viņiem būs jāpalīdz, viņi maksās valstī naudu, bet es uzskatu, ka jūs varat nu, tiešām daudz ko mainīt šajā perspektīvā, šajā redzējumā. Un, teiksim, manā valstī mums nav valsts sponsorēto programmu, lai palīdzētu cilvēktiesību aktīvistiem, kaut arī mēs to gribētu. Uh, no iekšlietu puses ir stipra pretestība šāda veida programmām, un līdz ar to ļoti labi, ka jums ir šī pozitīvā pieredze, un, un uh, tā var paplašināties uz citām valstīm. Un arī Rafto Reina kungs uh, ir šodien ar mums uh, no NVO justīcija Etpaks, un viņš uh, tieši pastāstīs vairāk par um, palīdzības sniegšanu cilvēktiesību aktīvistiem. Um, Hagas uh, piemēru viņš izmantos un uh, pastāstīs par gadījumiem, kad situācija ir uh, pārāk bīstama un kādi pasākumi tad ir nepieciešami. Paldies! Uh, Kļāvāt man pastāstīt par Shelter City Hagās, runāšu par trim lietām. Uh, par eh, to, kas īsti ir šis eh, Šaltas Ītihāgas eh, projekts. Runāšu par nosacījumiem, lai sniegtu palīdzību un par praktisko pusi. Nobeigumā izskanēs arī dažas rekomendācijas. Kas tad ir Šelta City Hāgā? Uh, šis ir projekts, kas palīdz cilvēktiesību aizstāvjiem, uh, padara viņu darbu drošu, uz īsu laika posmu, trīs mēneši. To var arī pagarināt, ja situācija mm, uz vietas ir pārāk bīstama un eh, aktīvistam nav iespējas atgriezties. Turklāt mēs izmantojam laiku Hāgā kapacitātes uzlabošanai. Viņam ir iespēja piedalīties valodas kursos, IT kursos, citi vēlas uh, apgūt video editēšanas programmas, um, kas ir svarīgas viņu darbam. Un tagad mēs vēlamies um, paplašināt mūsu tīklu. Briselē tiekamies ar parlamentu, arī Nīderlandē piesaistām parlamentu un dažādas starptautiskās organizācijas, kā ICC. Blakus kapacitāti nepieciešama arī medicīniskā palīdzība un uh, psiholoģiskā palīdzība. Daudziem tas tiešām ir nepieciešams un tā ir pakotnes daļa. Šogad uh, mēs palīdzēsim četriem cilvēkiem un cerams, ka turpmāk varēsim piedāvāt šo palīdzību līdz desmit cilvēkiem. Kad arī, protams, uh, šī kapacitāte nav pietiekama laba šobrīd. Tad eh, kāda ir nosacījuma palīdzības saņemšanai? Aktīvistam jābūt apdraudētam. Ja viņi nav apdraudēti, viņi, protams, var citādi turpināt savu darbību. Tad sākumā jāpiedāvā šī pārvietošanās trim mēnešiem ap uh, to laiku, kad notiek uh, vēlēšanas valstīm parasti tas ļoti saspringts periods, un tad būtu ļoti labi, ja šie aktīvisti var vienkārši aizbraukt uz kādu laiku. Ja ar to nepietiek, tad cits organizācijas var palīdzēt un piedāvāt stipendijas, cita veida grantus un pārvietot viņus uz ilgāku laiku. Mums nav prasību attiecībā uz valodu zināšanām, mēs piedāvājam arī tulkotāju un tulku palīdzību. Šelta City arī uzsver vietēji šo aktīvistu darbību. Aktīvisti var eh, piedāvāt lekcijas vai uzstāties skolās bet tam nepieciešama iepriekšēja piekrišana. Un, ja tas uh, eh, apdraud drošību, tad mēs to nedaram noteikti. Un tagad praktiskā pose. Nīderlandes valdība mums ļoti palīdz ar vīzām, situācija ir mainījusies uz labu, uz labu pusi. Mm, šis uh, politisks eh, lēmums, un mums ir iespēja saņemt vīzas vienas dienas laikā, kas ir apbrīnojami. Pirms pārvietošanas eh, tiek veikts vajadzību novērtējums. Mēs noskaidrojam, ko viņi vēlas darīt, un um, līdz ar to laiks, kas tiek pavadīts Nīderlandē, tiek pavadīts pēc iespējas efektīvāk. Daži aktīvisti izvēlas angļu valodas kursus, ja viņi vēlas vairāk iesaistīties cilvēktiesību tiesas aktivitātēs. Un tad eh, kāds cits aktīvists bija interes, ieinteresēts pētīt literatūru par konfliktu novēršanu, kas lielākoties pieejama angļu valodā. Turklāt um, mēs um, piešķēram šiem cilvēkiem palīgus, kas viņus pavada ikdienas dzīvē, mm, palīdz iepirkties, piemēram, arī sniedz tulkotāju tulku pakalpojumus. Protams, viņiem eh, ir jāaiziet pie ārsta, arī pie psihologa, lai pārliecinātos, ka tur viss ir kārtībā. Un um, tad mēs uh, sasaistām uh, šos aktīvistus uh, ar uh, parlamentāriešiem. Un šādi parlaments uh, arī vairāk iesaistās šo aktīvistu darbībā. Mm, tas palīdz arī aizsargāt aktīvistus pēc atgriešanas dzimtajā valstīm. Nākamais punkts, es te ātrie jūs priekš, kas ir labi. Tad ir atgriešanas brīdis. Diezgan saspringts brīdis, viņa nezina, kas notiks, viņa baidās, viņa baidās no apcietināšanas pēc atgriešanas, un, un tāpēc tiek sagatavots plāns reintegrācijai. Vēstniecības tiek informētas. Uh, es delegācijas uz vietas, e, justicija, etpaks e, uztur kontaktus ar šiem cilvēkiem pēc atgriešanas. Mēs iekļaujam visu tīklu šajā darbībā. Tātad e, visi šo aktivistu kontakti Hagā tiek piesaistīti uh, monitoringam. Nu, piemēram, mums bija cilvēks no Kaukaza, viņš atgriezies savā valstī un pēc divām, trim nedēļām sāka ienākt draudi, ko viņš bija saņēmis arī pirms prombraukšanas. Un tad mēs aktivizējām šo starptautisko tīklu. Pirmo reizi viņam bija iespēja pieregistrēt šos draudus, paziņot par to policijai. Agrāk eh, viņš, viņam nekad nav bijis tāda iespēja, un eh, kad viņš to bija izdarījis, draudi arī apstājās un eh, vairs nav atsākušās, kas tiešām ir ļoti labi un kas liecina par to, ka reintegrācijas plāns ļoti palīdz. Tas uh, atstā rekomendācijas. Protams, mums jāuzlabo sinerģija mm, starp um, iesaistītajām pusēm. Mums uh, bijuši paziņojumi no cilvēkiem, kas tikuši pārvietoti un pēc četriem, pieciem mēnešiem uh, viņi nu, tika atstāti savā vaļā un viņam bija grūtības izdzīvot. Un labāka koordinācija tam varētu palīdzēt. Tad arī būtu labi, ja ES delegācijas un dalībvalstis labāk sadarbotos pie vadlīniju īstenošanas un pie to aktīvistu identificēšanas, kas saņem draudus. Un tad viņi to varētu ziņot tālāk NVO Briselē vai citur. Katrai pārvietošanas programmai jāparūpējas par medicīnisko un psiholoģisko palīdzību. Mēs redzam, ka šiem cilvēkiem tiešām ir vajadzības eh, psiholoģiskās palīdzības jomā, jo viņa cieši no stresa, no spiediena, viņi ļoti daudz strādā, viņi nemaz nepamana, ka viņiem. Uh, ir nepieciešama šī palīdzība. Tā mēs arī rūpējamies par uh, to, lai uzlabotu šo cilvēku drošību pārvietošanas laikā un pēc atgriešanas. Uh, tad uzsveršu, ka vīzas uh, trim vai sešiem mēnešiem nav pietiekams laika posms, būtu labi to palielināt. Mm, būtu labi saņemt arī īpašas vīzas eh, cilvēktiesību aktīvistiem. Un tas. Uh, palīdz cilvēkiem, kas pēc pārvietošanas eh, vēlas politisko patvērumu. Mēs uzskatām, ka šie cilvēki jāpatur valstī pēc iespējas ilgāk un ļoti palīdzētu, ja viņam būtu šīs specifiskās vīzas uz ilgāku laika posmu. Tas atvieglotu viņu integrāciju. Un, um, un tad viņi rēķinātos uh, ar politisko atbalstu no valdības puses. un tas padarīt šo atbalstu tādu ilg, par, par ilgtermiņu atbalstu, jo viena valdība var būt ļoti atvērta šiem aktivistiem, un nākamā varbūt atkal rezervētāka, un tad šie cilvēki paliktu bez palīdzības, ja par to uh, netika parūpēts iepriekš. Tas viss no manas puses. Uh, Mr. Vincent Forrest. Un uh, tagad došu vārdu Forrest kungam no uh, NVO Eh, kur arī nodarbojas ar eh, cilvēktiesību aizstāvju jautājumiem. Viņi eh, regulāri viesojas mūsu komitejā. Uzklausīsim jūs. Uzklausīsim jūsu idejas un ieteikumus attiecībā uz to, ko mēs varētu darīt, lai vairāk atbalstītu cilvēktiesībā aizstāvju darbu. Jūs vadāt Briseles biroju šajai iestādēji Frontline Defenders. Un tātad lūdzu, Labprāt, jūs uzklausīsim. Labrīt! Paldies, priekšsēdētājas eh, kundze, par šo jauno iespēju. Eh, atkal izteikties eh, par Eiropas Savienības atlīnijām attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem. Es vēlētos nedaudz runāt par pašreizējiem izaicinājumiem, ar kādiem jāsaskars cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs visi zinām, ka Um, iespējas uh, aizstāvjiem um, samazinās, un es vēlētos koncentrēties uz trīs tendencēm. Pirmā ir uh, valsts sponsorētas uh, apmelošanas kampaņas, kuros aizstāvi tiek attēloti kā ārzemju interešu aizstāvi. Tad vēl ir dažādu jaunu tiesību aktu ieviešana, kas um, kas neļauj saņemt sabiedrisko finansējumu un tas jo sevišķi ir eh, redzams eh, Krievijas federācijā. Un eh, treškārt, kiber noziegumi. Valdības izstrādā dažādas programmatūras, un, lai iegūtu informāciju, un tādā veidā Mm, var, piemēram, kontrolēt kritiskus izteikumus eh, internetā un eh, arī eh, apturēt šādu veidu komunikācijas. Piekrītu Kārnē tādā ziņā, ka reaģējot uz šiem izaicinājumiem, mums ir jāpievērš īpaša uzmanība aizstāvjiem kuri mm, tiek visvairāk apdraudēti, tas ir mm, aizstāvi, kur ir sievietes, kā arī LGBT tiesība aizstāvi, kā arī, arī vidas un sociāla tiesība aizstāvi. Eh, kuri eh, apdraud eh, ievērojams ekonomiskās intereses, kā arī aizstāvis, kur darbojas tālākās teritorijās un kuri nav tik labi savienoti ar NVO tīkliem un kuri nevar tik cieši sazināties ar diplomātiskajām pārstāvniecībām pilsētā. Un attiecībā uz to, kā var reaģēt uz izaicinājumiem, es vēlētos, ko teikt par to, kā mēs reaģējam kā starptautiskā organizācija. Mūsu reakcija ir daudzslāņaina Mēs eh, sniedzam ātru, eh, eh, ātrās rēģēšanas palīdzību, mums ir telefona līnija, mēs sniedzam arī palīdzību, lai pārvietotu cilvēktiesību aizstāvis. Un mēs arī izstrādājām programmas, lai novērstu uzbrukumus. Mēs sniedzam grantus drošības birojiem, mēs apmācām aizstāvjus attiecībā uz viņu personīgo drošību un digitālo drošību. Mēs arī sniedzam dažādu tehnoloģisko atbalstu, un ko mēs darām, lai tad, atbalstītu Eiropas Savienības vadlīnijas. Tātad mēs katru dienu nosūca, nosūtām Eiropas Savienībā informāciju par aizstāvjiem, nosūtām tātad to delegācijām un dalībvalstīm. Un divreiz gadā eh, mēs eh, organizējam interaktīvos seminārus, eh, kuros iesaistām Eiropas Savienības diplomātus un cilvēktiesību aizstāvis. Un mēs nu pat kā esam izveidojuši rokas grāmatu, kuras nosaukums ir Eiropas Savienība, ko mēs varam darīt, lai rīkotos. Un tur ir minēts, ko aizstāvi var sagaidīt no Eiropas Savienības vadlīnijām. un e, šo, šī robežrāma tiks publicēta vasarā. Vēlos arī šeit uh, uh, minēt uh, Eh, finansiālo atbalstu, kādu esam guvuši eh, šo programmu realizēšanai, gan eh, īstermiņā, gan ilgtermiņā, gan vidējā termiņā, un vēlamies arī pateikties par elastīgumu šo programmu realizācijā. Tad attiecībā uz Eiropas Savienības reakciju sevišķi delegāciju un dalībvalstu vēstniecību atbalstu, tāpēc, ka tas ir galvenais veids, kā mēs varam sazināties ar cilvēktiesību aizstāvjiem. Tad, ko mēs varam darīt? Mēs eh, regulāri sniedzam informāciju. 150 eh, eh, gadījumu bija pagājušā gadā, un mēs par to sniedzējām informāciju, un esam arī saņēmuši aizvien vairāk atsauksmu par pozitīvu rīcību, un mums vēl tas ir ļoti labi. Un tas ir arī sakaru mm, biroju darba rezultāts, un tā ir laba iniciatīva no viņa puses. Un mēs arī uh, Eh, atbalstām eh, gadskārtējās eh, sanāksmes, kurās piedalās Eiropas Savienības diplomāti un aizstāvi šīs sanāksmes organizē Eiropas Savienība daudzās valstīs, kā arī galvenās aktivitātes, kas ir iekļautas rīcības plānā pirms gada. Un e, jo sevišķi e, to, ka ir iniciatīva, lai e, veicinātu šādu īslaicīgu patērumu sniegšanu apdraudētajiem aizstāvjiem. Un jāmin arī tas, cik svarīgas ir Eiropas komisijas un delegācijas sniegtās, sniegtie mazie granti. Un mēs zinām, ka joprojām pastāv izaicinājumi sasniegt tos aizstāvjus, kuri darbojas tālākos reģionos. Tas nebūtu nav vienkārši. Un es arī vēlētos norādīt uz Eh, to, ka ir eh, vairākas eh, joprojām pasāvošas problēmas. Pirmkārt, reakcija atbildes, kādas esam saņēmuši, bieži vien tur ir iekļaut dažādi stereotipi. Izskatās, kā tur tiktu vienkārši monitorēts gadījums, un tur nav konkrēta informācija. Un bieži tiek pārmests, ka Eiropas Savienība uh, Uh, nav, rezu, nav um, orientēta uz rezultātiem, piemēram, uh, kāda uh, lauka um, izpētes gadījuma seminārā es, mēs spredām ar diplomātiem par kādu lietas izpēti. Tas bija par sieviešu tiesību aizstāvi, kurai bija risks tikt arestētāji. Nevienam diplomātam nebija priekšlikums, kā varētu novērst šo arestu. Un Uh, viens diplomāts uh, teica, ka uh, Eiropas Savienībai ir vienkārši jāgaida. Un, Es tātad sniedzu prezentāciju par Eiropas Savienības dalībvalstīm, un, un tās gaitā Eiropas Savienības ierēdnis teica, ka valdlīnija mērķis galvenokārt bija savākt informāciju. Un vēl vienas dalībvalsts diplomāts reaģēja ierosinot rīcību uh, Eh, un sakot, ka mēs to nedrīkstam darīt, kaut arī eh, vadlīnijās eh, ir minēts tieši skaidrotais, ka to drīkst darīt. Daudz kas jebkurā gadījumā ir atkarīgs no misiju dalībnieku izglītības. Un Uh, dalībnieku un darbinieku uh, izmaiņas visos līmeņos var ļoti uh, um, ietekmēt rīcības iznākumu attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem, un arī pastāv tendence dalībvalstu līmeņu, um, dalībvalstu um, vēstniecību līmenī teikt, ka ir jā, Eiropas Savienības delegācijām ir jārīkojas. Savukārt delegācijas saka, ka viņu loma ir koordinācija. Un pagājušā gada martā uh, seminārā Eiropas Savienības delegācijas pārstāvis teica, ka Eiropas eh, Savienības virzības priekšu eh, nosaka eh, arī dalībvalstu mm, ātrums. Tad tieši dalībvalstīm ļoti liela ietekme uz to, cik ātri tiek risināts lietas un pastāv arī tendence reaģēt, piedāvājot finansējumu, kad tajos brīžos, kad patiesībā aizstāvi sagaida politisko atbalstu. Un, un valstīs, kurās ir Eh, Eiropas Savienībai um, liela interese, tur eh, nav uh, interese, tur, tur, tur, tur nenotiek rīcība politiskā līmenī. Tad būs sanāksme jūlija sākumā un. Un tad ir skaidrs, ka daudzi aizstāvi ir ieslodzīti. Thank you. Un eh, pastāv arī eh, atsauksme trūkums attiecībā uz to, ko Eiropas Savienības eh, dara saistībā ar informāciju, kas tiek sniegta no aizstāvja puses, un šāda vienvirziena komunikācija var novest pie frustrācijas, un tas var arī apdraudēt kontaktus ar misijām. Un visbeidzot, fakts, kas jau tika iepriekš minēts, tas, ka stratēģijas Um, nevada uh, vietējie pārstāvji un sardiskās uh, organizācijas, tas nozīmē, ka nav uh, iespējas īstenot, kā tas viss tiek īstenots un pārbaudīt, vai šīs te aktivitātes tik tiešām ir um, bijušas spēcīgas. Ir bijušas septiņas galvenās rekomendācijas. Pirmā rekomendācija bija rīkoties, rīkoties un vēlreiz rīkoties. Tas ir politiskās gribas jautājums. Otrakārt, ir e, jāpaukstina e, aizstāvju e, pārskatāmība sistemātiski, viņus apciemojot. Un, Tur ir runa par misijām un Eiropas Savienības vizītēm. Un treškārt ir nepieciešams pasargāt aktivitātes, lai sasniegtu apdraudētos aizstāvis, jo sevišķi tos, kuri atrodas attālākos reģionos. Viņi ir jāiesaista un nevajadzētu būt šādām eh, kosmētiskām eh, konsultācijām, kas eh, bieži vien notiek. Un ir arī jāsniedz sistēmiskas atbildes attiecībā uz veiktajām aktivitātēm. Pirmkārt, ir arī jāizstrādā visatarošas treniņa programmas attiecībā uz Eiropas Savienības vadlīnijām. Tas tātad ir pārizniešanās no uh, Um, izglītošanas uz, uh, um, personīgas izglītošanas uz institucionālu izglītošanu. Tad ir arī jādalās ar uh, elementiem uh, par stratēģiju ar vietējiem cilvēktiesību aizstāvjiem. Un septītais, um, mūsuprāt, vajadzētu izstrādāt atsauksmju dokumentu attiecībā uz misijām, kur būtu iekļauta arī informācija par konkrētiem draudiem, ar kuriem var saskārties aizstāvji. Un tad arī vajadzētu iekļaut informāciju par ārkārtas vīzām, manuprāt. E, tam var arī rast vienkārši e, e, rast risinājums, tomēr ir svarīgi būt ātriem, jo tādā veidā mēs varam glābt dzīvības. Tad, tad iegūt vīzu Nīderlandē vienas dienas laikā ir tiešām ārkārtēji. Kādai sievietei no Kolumbijas, kur bija ļoti apdraudēta, viņai bija nepieciešams sešas nedēļas, lai iegūtu vīzu. Tas arī viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Paldies, Foreskungs par detalizētajām rekomendācijām. Un eh, pēdējās eh, jautājums kārtas eh, laikā es arī labprāt uzklausītu no jums, Beneta kundzes, dažas lietas. Tātad Eiropas Savienība, kur palīdzēja cilvēktiesību aizstāvjiem, ka ir nepieciešams vairāk orientēties uz rezultātiem kā tas uh, ir iekļauts uh, jūsu secinājumos no Eiropas Savienības ārējās darbības uh, dienesta ir pārstāvi, un uh, došu vārdu arī um, komitājas locekļiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Rēnakungs, jūsu darbā Hāgā, vai esat Uh, uzņēma cilvēktiesību aizstāvis ar uh, kādus no Eiropas Savienības delegācijas uh, palīdzību. Kāda ir jūsu pieredze? Jā, ierodas ne tikai uh, pats uh, um, cilvēktiesība aizstāvis, bet ir nepieciešams arī, lai ierodas viņa ģimenes ilgāku laiku. Kāda ir jūsu pieredze šādos gadījumos sniedzot nacionālu atbalstu? Un tad man ir arī jautājums eh, Foresta kungam. Jūs teicāt, eh, ka jūs darbā koncentrēties eh, uz šīm te valstu izveidotajām apmelošanas kampaņām. Uh, Un eh, šis te eh, eh, jaunais lēmums, kāds ir pieņēmušas Google un citas, uz, citas kompānijas, tad, ja ir kāda šāda kampaņa, kas ir vērsta pret jums, ja jūs esat cilvēktiesība aizstāvis vai politiķis, tad jūs varat lūgt no uzņēm, šim uzņēmumam izņemt šo informāciju. Iepriekš jūs sevi nevarējāt aizstāvēt, jo informācija bija pieejama internetā vai šis lēmums arī at, at, ietekmē jūsu darbu, jūsu uh, politiku. Un teicībā uz kiberdrošību mēs par to esam runājuši sēdē komitejā. Un kas izriet no Eiropas Savienības eksporta politikas interneta spiegošanas vai cenzūras tehnoloģiju izmantojums, tad balsoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, nav nepieciešams uh, iegūt atļauju eksportēt šādas internetu tehnoloģijas uz valsti, kur tās tiek izmantotas, uh, uh, lai spiegotu um, darbu, ko veic um, mēdī vai cilvēktiesību aktīvisti, manuprāt, šajos gadījumos vajadzētu uh, teikt, ka tehnoloģijas tiek eksportētas un man vajadzētu lūgt atļauju. Es domāju, ka mums vajadzētu paplašināt eksporta uh, noteikumus Eiropas Savienības nacionālā līmenī, ka tas būtu pienākums uzņēmumiem, ka uh, uzņēmumiem ir uh, tad, um, jāpamato, kāpēc, jāpamato, ka šī tehnoloģija netiks izmantota ar dubultiem mērķiem. Forester kungs eh, minēja, ka paaugstināta aktivitāte tieši eh, apmācot eh, cilvēktiesību aizstāvus, lai viņus varētu aizsargāt no, šiem, no šīs kibernedrošības, vai tas arī atspoguļojas tādā ziņā, ka organizācijas un aizstāvi lūdz jūsu schēmas palīdzību, kā arī attiecībā uz šīm tā pretinovēlošanas kampaņām. Man ir viens jautājums. Tas ir vairāk saistīts eh, ar Linamāra kunga darbu vai arī ar Visaska kunga darbu. Arī viņu mēs uzklausīsim. Viņš pārstāv Eiropas ārējās darbības dienestu. Vai jūs koordinējat eh, aizstāvju darbu arī ar iniciatīvām, eh, kuras um, ir izstrādājusi Eiropas padome? Tas jau sevišķi attiecās uz kolēģiem, eh, kuri eh, strādā eh, pie Austrum Eiropu, kā smērās kaimiņu attiecību politikas. Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Kilnīsons kundze. Paldies. Man ir vairāk jautājumi. Vai mēs varētu papildināt informāciju par geogrāfisko profilu? Uh, aizturētajam aktīvistam. Un, uh, cik tālu jūs varat atbalstīt uh, ārotbiedrību pārstāvjus, uh, kas tiek vajāti par viņu aizsardzības aktivitāti sociālo un ekonomisko tiesību jomā. Tad aktivistu monitorings. Šķiet, ka tas netiek sistemātiski veikts. Domāju par Maskarovu lietu Kirgistānā vai Džiābu lietu Ķīnā, tātad monitorings. Vēl viens jautājums eh, cilvēktiesību dialoga ietvaros eh, tiek runāts par individuāliem gadējumiem. Mm, ko mēs darām ar informāciju, kas tiek saņemta par individuāliem gadējumiem un kā to eh, pēc tam novada tālāk komisija? komisijai un dalību valstīm. Uh, Cilvēku tiesību stratēģija nav publiska. Mm, līdz ar to šī informācijas novadīšana joprojām sagādā problēmas. Paldies. Nav, madam Veršjā. Paldies tālāk, Veržē kundze. Merci, euh, madam la prezidente. Mer... Uh, paldies priekšsēdētājs kundze un paldies uh, referentam. Kas tikko izskanēja? kas Foresta kungs teica, mūs neizbrīna. Šis jautājums ir um, īpaši delikāts. Būtu, protams, labi, ja EP rekomendācijas nedaudz vairāk ievērota praksē. Es domāju, mēs visi esam tikuši konfrontēti, mūs aicināja palīdzēt. Cilvēki, kam ir grūtības saņemt vīzas arī steidzamos gadījumos, dažas vēstniecības. vienkārši ignorē vai izliekas nezinām par tādiem instrumentiem kā vīzas cilvēktiesību aktīvistiem steidzamības gadījumos. Līdz ar to svarīgi rēģēt komisijai. Nevis ar vārdiem, bet ar darbiem. Jāattīsta labāk konkrēti pasākumi. Nepietiek mums uh, teikt, ka viss ir labi vislabākajā no pasaulēm. Komisija dara, ko var. Daudzās valstīs joprojām ir ļoti grūta situācija. un nepieciešams, nepieciešams uzlabot sadarbību eh, starp Eiropas Savienības iestādēm un vēstniecībām, kas ir pirmās eh, iestādes, kas var izsniegt vīzas, lai eh, Eiropas Savienības politika tiktu īstenota dalību valstīs. Nu, tiešām nevajag sludināt tik daudz par miera veicināšanu vajag vairāk darīt. Mums ir cilvēki visur pasaulē, kas ir īpaši ievainojami. Un dzirdot, ka cilvēktiesība aktivisti izvēlas apvienotās nācijas, nevis Eiropas Savienību kā aizstāvi, tad mums jāsaprot šis vēstījums un jārēģē. Mēs te cīnāmies, mēs vēlamies konkrētas atbildes, kas eh, nevienmēr mums tiek sniegtas. Paldies! Un Tokič kungs, lūdzu. Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji, skundzi. Ceausescu Romániájában éltem, fiatal koromban. Jā. Es uzaugu Čaušesku pārvaldītajā Rumānijā un atceros ļoti labi to, cik grūti bija runāt taisnību, uzdrīkstēties to darīt. Bija tikai daži disidenti, uh, kas atļāvās izteikties pret Čaušesku diktatūru un tirāniju. Tas, ko es gribu teikt, nav tik daudz par cilvēktiesību aizstāvjiem, bet gan e, par psiholoģiskajiem šķēršļiem, kas attur cilvēkus no publiskas izteikšanās un cilvēktiesību aizstāšanas. Cilvēki vienkārši ir pārāk nobijušies, lai publiski izteiktos. Piemēram, Transilvānijas reģionā Timišārā. Mēs mēdzām teikt, ka tieši šīs klusuma mūra nojaukšana, varētu teikt, ir būtiskākais moments, kas mainīs situāciju. Un ir daudzas kopienas, minoritātes, kuru tiesības tiek pārkāptas, bradāts kājām ikdienā, bet kuri tā vai tā cieš klusu, neuzdrīkstas skaļi protestēt, tāpēc es atzinīgi vērtēju šīs vadlīnijas. Mēs ar Hautals kundzi kopīgi strādājam pie šīm vadlīnijām, un ir svarīgi iedrošināt. Lai topošie cilvēktiesību aktīvisti uzdrīkstētos izteikties, uzdrīkstētos paust to, ko domā, un es varu tikai apsveikt Benets kundzi ar šo brīnišķīgo publikāciju un varu tikai atzinīgi izteikties par jūsu darbu. Jūs darat lielisku darbu, iedrošinot cilvēktiesību aktīvis, kas šobrīd dzīvo apspiestībā un bailēs. Paldies Tokiškungam par viņu paziņojumu. No ārējās darbības dienas mūsu vidū ir Visotska kungs. Jūs informēsiet mūs par darbu, kuru ārējās darbības dienas veids attiecībā uz cilvēktiesību kontaktpunktiem un Eiropas Savienības misijām ārvalstīs un kā jūs koordinējat šo darbu un šo cilvēktiesību misiju. Un varbūt pāris jautājumu, ko Veržāka un arī izteica, varbūt jūs uz, to, uz tiem varētu eh, atbildēt. Es aicinātu izteikties īsi, bet arī vēlos jums informēt. Katram jums nevairāk par 4-5 minūtēm. Jo tas, manuprāt, ir pietiekami godīgi, ja jums bija iespēja brīvi izteikties. Visāds kungs, lūdzu. Paldies. Eh, priekšsēdētājs kundze, vēlējos pateikties visiem runātājiem par secinājumiem un komentāriem. Mēs ņemsim tos vērā. Vēlējos īsi pievērsties dažiem no tiem. Es nevēlos iedzināties politiskajos aspektos tam, ko mēs darām. Mēs esam bijuši diezgan aktīvi, lai arī tu, e, izmantotu demaršus un cits tādās lietās, kā Rabilna Bār un e, citu aktīvistu lietās, arī daudzpusējā sadarbības e, jomā. Mēs sadarbojamies ar ANO ģenerālās asamblejas rezolūcijas izstrādātājiem un strādājam pie citām rezolūcijām. Atgriežoties pie tā, kas ir ticis izdarīts un kādas rekomendācijas tika izteikts šodien, es vēlētos sākt ar uh, komentāriem, ko uh, e, Kīla Nilsen kundze iz, izteica par individuāliem gadījumiem. Mēs nepārtraukti informējam par šiem individuālajiem gadījumiem visās divpusējās sanāksmēs, it īpaši cilvēktiesību dialogu ietvaros vai tas būtu mutiski, vai ļoti bieži nododot informāciju par individuāliem gadījumiem. Mēs labi apzināmies, ka tas nenozīmē, ka partneru valsts tiešām nekavējoties sāks risināt mūsu bažas, bet ir svarīgi paust ziņu, ka mēs sekojam konkrētas lietas attīstībai. Tāpat laikā mēs labi apzināmies, ir iespējams uzlabot situāciju, individuālo lietu gadījumā. Tāpēc e, arī tika lemts februārī uzdot Eiropas ārējiem darbības dienestam sagatavot tādu kā šablonu individuālajiem lietu gadījumiem, un kas tik tālāk nodot uh, Eiropas Savienības misijām, kas būs vislabāk e, uh, spējīgs sekot šīm lietām līdz, bet eh, bija eh, IT sistēma arī problēma ar datu apmaiņu, tāpēc es līdz šim īsti labi nedarboju. Šobrīd tas ir eh, kā uzdevums nodots delegācijām. Tālāk par Eiropas padomi. Eiropas padoms cilvēktiesību komisārs ļoti aktīvi darbojas cilvēktiesību aizstāvu jautājumā. Mēs ļoti uh, sekmīgi sadarbojamies ar atbildīgiem cilvēkiem viņa birojā. Tiekamies divas, trīs reizes gadā. Nākamā tikšanās reize ir pēc divām nedēļām uh, Varšavā, ECO ietvaros. Eiropas padomu sistēma un Eiropas cilvēktiesība tiesa eh, ir eh, iestādes, kurām ir visefektīvākā eh, cilvēktiesība aizstāv aizsardzību sistēma pasaulē. Ir skaidrs, ka sistēmātiski ir nepieciešams ātri iegūt vīzas daudzos gadījumos, tāpēc arī mēs aicinājām iekļaut īpašu atrunu cilvēktiesību aktīvistiem kā kategoriju, E, tām personām, kurām e, varētu būt nepieciešams steidzamības kārtā saņemt šādu vīzu. Diemžēl daudzās dalību valstīs iekšliet ministrijas bija kategoriski pret, un tāpēc e, bija šāds nožēlojams rezultāts mūsu iniciatīvai. Tā kā mums acim redzot jābūt daudz aktīvākiem informējot konsulāros darbinieks, ka ir šāda iedzīvotāja kategorija, kuriem ir īpaši nepieciešams steidzamas vīzas. Uh, Kas attiecas uz cilvēktiesību valstu stratēģijām? Cik man zināms, un es neesmu tiešā veidā atbildīgs par šo procesu un nekoordinēju to, ir eh, Kohom darbgrupas ietvaros ir bijusi diskusija, var, protams, nepublicēt eh, saturu šīm eh, ziņojumiem, bet vismaz prioritātes Kohom e, bija paredzēts lemt par to, vai šāds lēmums ir pieņemts, man nav zināms, bet katrā ziņā situācija ir skatīta. Pilnībā piekrītu jūsu paustajām bažām par to, ka trūks zināšanu par praktisko vadlīniju pielietošanu Eiropas Savienības e, delegācijās un misijās, bet man e, priecē Eiropas Savienības diplomātu reakcijas skaits šādos gadījumos. Šo piekdienu kohom ietvaros mēs apspriedīsim Eiropas diplomātiskajam personālam paredzētu informāciju par to, kā rīkoties atbalsts sniegšanas gadījumā cilvēktiesību aizstājumiem. Tie ir praktiskos aspektus. Mēs informāciju pirms vasaras pārtraukuma vēl noteikti jums nosūtīsim. Tas, manuprāt, bija arī praktiski viss, ko es vēlējos sacīt uz steidzamākajiem jautājumiem, kas aktualizējās debats ietvaros. Paldies! Paldies Visotskungam un pavisam īs, jāsaka pat mazākai četras minūtes. Sāksim otrā dar Foreskungu, lūdzu. Jā, paldies. Centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un Frontline Defenders organizācijas ietvaros mēs eh, cenšamies praktiskā veidā palīdzēt eh, ties, eh, cilvēktiesību aizstāvjiem. Mums ir kampaņas individuālos gadījumos, mums ir varbūt arī neformāli kontakti, sadarbojamies ar citām pusēm, citām nelstiskām organizācijām, tā skaitā kiberdrošības jautājumā. mūsu pieeja ir tiešām ir no apakšas uz augšu vērsta. Attiecībā uz produktiem, kas tiek e, e, importēti no dažām sarežģītām valstīm, varētu teikt. Bet mēs strādājam valsts līmenī, balsoties uz e, regulu, jo šie produkti tiek lielākoties uh, izmantoti, lai apklusinātu atsevišķas uh, val valdošai struktūrai nevēlams balsis. Par to, vai mēs balstamies uz uh, darbībām vai koncentrējamies uz rezultātiem, nu, es jau sacīju Mēs e, vēlamies redzēt pozitīvu rīcību, bet e, to mēs arī bieži vien redzam, bet kā tam ir tālākā šis rezultāts un sekas. Ja ir ietekme, un mēs uzskatām, ka vad, Eiropas Savienības vadlīnijas ir instruments, ar kur var panākt rezultāts, mums arī piemērtam, mēs nekad nesakam, kāpēc ir e, atbrīvots kāds e, aizstāvs, ka tas ir bijis pateicoties e, Eiropas Savienības spiedienam. To neviena valsts neatzīs. Bet attiecībā uz ietekmi, paskatīšos, kas man te pierakstos, ir. Nu jā, tu pie tā varbūt vēlāk es atgriezīšos. E, par vīzu jautājumu. Jā, atcerējos, trešā lieta, kas vēl bija svarīga. vai uh, šīs valdības vispār uh, ir ieinteresēts Eiropas Savienības uh, bažās. Ir valsts, ar kurām grūti ir sadarboties, kā Ķīna un Krievija, grūti izdarīt spiedienu jau šīm valstīm vienalga. Un ir atsevišķi gadījumi, kad cilvēktiesību dialoga ar Ķīnu un Krieviju ir rezultāti ir diezgan slikts mēs uh, nesagaidām arī īpašu reakciju. Un mēs cenšamies tad individuālos gadījumos kaut ko panākt. Un uh, par vīzu jautājumu, tas tik tiešām ir nopietns jautājums, tas nav viegli atbildāms. Un mēs cenšamies apkopot pieredzi no cilvēktiesību aizstāvjiem, kā viņiem ir izdevies eh, iegūt vīzas, vai ir izdevies iegūt vīzas un tā tālāk. Paldies, Reina kungs, tālāk. Attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvi, aizstardzību ar Eiropas Savienības delegāciju palīdzību mēs neesam līdz šim saņēmuši informāciju eh, par atsaucu šādu Eiropas Savienības delegāciju rīcību. Uh, par ģimenes locekļiem, vai, viņai, eh, vai, jums, vai mums ir bijis gadījums, kad eh, ģimene pievienojas cilvēktiesību aizstāvjiem. Jā, mums ir bijis tāds gadījums, tas ir iespējams, bet tāpat tas ir eh, atkal saistīts ar ārējās darbības dienestu komentāriem par to, ka Niderlandes ārlietu ministrija parasti cenšas pārliecināt iekšlietu ministriju izdot vīzes, parasti ir aktīvi jāiesaistās ārlietu ministrijai, eh, lai panāktu šādu iznākumu. Nu, tas arī viss šobrīd. Um, Lena Mankungs. Paldies. Jā, šī programma mums ir ļoti svarīga. Mums eh, ir saistītas stratēģijas. Es jau runāju par sasistītiem projektiem, eh, par cenzūru internetā. Mēs sniedzam informāciju NVO, izmantojam frontes līnijas. Mēs cenšamies sasistīt pēc iespējas satīklot informāciju par dažādiem projektiem Mums ir atsevišķi projekti par Sīriju, kur vēlamies uh, uh, vainot to cenzūru, ko īsteno Sīrijas iestādes. Jā, notiek sadarbība pie reģionāliem projektiem. Ik pēc sešiem mēnešiem, ik pēc gada notiek sanāksmes. Mēs paši finansējam lielākoties reģionālus mehānismus. Un um, te rodas arī sinerģijas uh, nākotnē. Uh, par uh, mazo grantu profilu. Nav profilu. Katrai valstī ir atsevišķas kategorijas. Jā, ir atbalsts arotbiedrībām. Jā, ir ļoti sāsinājusies situācija Kolumbijā un Kambodžā pie arotbiedrībām, un mums ir tiesības sniegt atbalstu. Uh, Droši vien viņam palīdzība būs nepieciešama arī turpmāk, diemžēl, bet mēs pie tā strādājam. Un Kolumbijā tas arī ļoti relevanti. Par vīzām, protams, mēs turpināsim par to runāt. Kā jau teica kolēģis, diskusijas nav bijušas veiksmīgas varētu noteikti un vajadzētu tās atsākt arī City Shelter projekta kontekstā. Un kāpēc lai neizmēģinātu? Par Rumāniju. Informācija jūsu uzmanībai. Šodien Lībijā mums eh, ir projekts ar institūtu to Timī Sondra, kas ir Rumānijas iestāde, kas uh, vēlas atbrīvot Bengāzī ieslodzītos. Uh, un iespējams, ka lietas arī labi beigsies un labi attīstīsies pēc tam. Tālāk Benets kundze. Jā, paldies. Un jautājums par to, kā Eiropas Savienība varētu vairāk eh, koncentrēties uz reālu darbību. Man ir viens piemērs, eh, ko nos pētījuma laikā par um, attālajiem uh, reģioniem, kur darbojās uh, aktīvisti un kā viņiem palīdzēt. Meksikā bija piemērs, kur dalībvalstis apsvēra sadalīšanu, ietekmes sfēru, varētu teikt pie, piemēram, eh, sadalīt eh, valsts teritoriju atbildības eh, jomās, varētu teikt, un tad katra valsts vēstniecība būtu atbildīga par kādu valsts reģionu, savākt informāciju par situāciju, noskaidrot aktīvistu vārdus un situāciju un tā tālāk. Nu, um, svarīgākais šajā procesā ir dokumentācijas veidošana, lai tad, kad eh, ir nepieciešama šāda informācija iegūt, tā ir iegūstama. Un tad komentārs eh, par to, ka ir nepieciešams saskaņot Eiropas Savienības eh, vadlīniju īstenošanu ar strateģiskajiem ziņojumiem. Svarīgs, protams, ir šīs ikgadējās apmācības diplomātiem un cilvēktiesību jautājumu iekļaušana to ietvaros ir eh, ļoti svarīga. Es tiešām aicinātu regulāri iekļaut vadlīniju šajās apmācībās, jo cilvēktiesību aktīvisti nevienmēr tiek iekļauti iniciatīvu ietvaros, ir īpaši jāpadomā par to. Jā, paldies, ak, priekšsaratai, liels paldies par jūsu konkrētajiem ieteikumiem, un kā jau es sacīju sākumā, mēs darīsim visu iespējamo, lai jūsu pētījumu konstatējums darīt zināms arī Eiropas parlamentu citiem deputātiem, bet arī, eh, protams, komisijas līmenī, kur notiek apmaiņa ar šiem jautājumiem. Jā, paldies tad visiem un tālāk nākamais. Nākamais eh, mūsu darba kārtības punkts. Es sirsnīgi vēlos sveikt vēstnieci Betinu Mušhait, kas ir Eiropas Savienības vēstnieci Jemenā. Mums šobrīd paredzēta viedokļu apmaiņa par cilvēktiesību situāciju Jemenā, arī par politisko situāciju šajā valstī. Tas no laika ziņas ir tiešām labi, jo tieši pirms gada aptuveni, 12. gada maijā, mūsu komiteja sūtīja delegāciju uz Jemenu, Prēda, Hautkungs un es. Mēs bijām tur uz vietas, saņēmām informāciju no pilsoniskās sabiedrības, no dažādām ministrijām, no opozīcijas politiķiem, par to, kāda ir šī situācija valstī. Mēs eh, aprobežojamies savā misijā uz valsts galvaspilsētu, jo situācija reģionā bija diezgan nestabila, un pēc, bija arī iespēja uh, eh, Bankimun uh, eh, tikties, un kurš mēģināja panākt mierīgu pāreju, jo Eh, bijušais eh, valsts prezidents bija ilgstoši pie varas un bija tik izstrādāts plāns arī iesaistot sadarbības padomu par to, eh, kā varētu uh, panākt tādu miermīlīgu pārejas procesu, kas būtu ilgspējīgs. Mēs tad īpaši skatījām ieslodzīto situāciju, apmeklējām vienu cietumu, tikāmies arī ar nepilngadīgām personām, kas tika bijuši notiesāts uz nāvi. Saņemām informāciju par eh, sieviešu tiesībām, bērnu tiesībām, tā kā mūsu darba programma bija diezgan plaša. Uh, Manuprāt, vienu vai divas reizes, eh, kopš mēs esam atgriezušies no šīs delegācijas, vērsušies pie jums, vēstnieces kundze, rakstiski, lai eh, uzzinātu, kā tad eh, ir situācija ar šī atsevišķajām šīm personām, nepilngadīgajiem, kurus sastapām, un tad mums tiešām prieks ir šobrīd uzklausīt jūs, kāda ir situācija atsevišķās jomās, kāda ir cilvēktiesība jomā, piemēram, Jemenā. Protams, ka tas arī interesanti tiem kolēģiem, kas seko līdzi, ko tad Persijas līča sadarbības padomu, kas tiekās jūnijā vai jūlijā? Jūnijā. Tātad, ko viņi apspriedīs? Man bija iespējams parunāt ar vēstnieci vakar jau, un cik es saprotu, tad uh, Jemenas situācija šajā sadarbības padomā arī svarīga. Tā kā lūdzu, Vēsniec kundze. Es vēlos pateikties vispirms jums uh, par uh, ielūgumu un uh, arī par jūsu interesi par situāciju Jemenā. Mm, tiešām prieks redzēt, ka daudzas sievietes interesēs par šo tēmu. Tas ir ļoti svarīgi. Mums um, skaidri jānāk klājā ar mūsu nostāju šeit, jo Jēmena ir valsts, kur sieviešu tiesības um, un uh, dzimumu līdztiesība atrodas um, ļoti tālu no ideāla, un mums tiešām šeit uh, jānāk klājā ar uh, skaidru vēstījumu. Es uh, turpināšu angļu valodu lai visiem būtu vieglāk mani saprast. Eiropas Savienības klātbūtne Jemenā ir um, stipra, un mēs uzskatām, ka parlamenta klātbūtne vēl pastiprinās Eiropas Savienības uh, pozīciju uz vietas. Mēs uh, um, ļoti priecāsimies arī par vizītēm no parlamenta puses lai pārliecinātu Jemenas iestādes. Šādiem apmeklējumiem ir liela redzamība un eh, tas veicinātu valsts modernizāciju. Ļoti labi, ka parlaments ir iesaistījies jautājumā par jauniešu navas sodu. Kopā ar citām cilvēktiesību organizācijām, arī Human Rights Watch. Mēs uh, cenšamies uzlabot situāciju UNICEF uh, un um, Eiropas Savienības delegācijas uh, strādā kopīgi. Un uh, kas tiek panākts, iestādes tiek um, lielā mērā atturētas no nāvesoda izpildīšanas jauniešiem, īpaši pēc marta un aprīļa notikumiem, pie kuriem es vēl atgriezīšos nedaudz vēlāk. Eiropas parlamenta interese nāk brīdī, kad Jemenā ir iespējamas pārmaiņas. Tagad uh, Nacionālā kongresa dialogs ir sācies, konstitūcija tiks pārskatīta, notiks eh, jaunas vēlēšanas un tas provocē diskusiju par vērtībām. Visi mani partneri atsaucās uz Eiropas parlamentu un tā iesaistīšanos. Es runāju ar tieslietu ministru un ar iekšlietu ministru, ar ārlietu ministru atvainojiet. Un um, visi izceļ cilvēktiesības un kā prioritāti. Mani partneri sarunu ietvaros ir vai nu defensīvi un uzskata, ka vērtības ir atšķirīgas, vai arī dažreiz viņu attieksme ir nedaudz relatīva. Viņa relativizē problēmas un uzskata, ka Jemenei ir svarīgākas lietas, par kurām rūpēties šobrīd. Un tas mums ir jāpārvar šajā kontekstā. Es uh, atkārtot atgriežos pie cilvēktiesībām sarunās ar Jemenas valdību, un tas palīdz. Es uh, norādu, ka miermīlīgas sabiedrības pamats ir cilvēktiesību nodrošināšana. Ja Jemena vēlas eh, izlausties no šī apburtā loka, kas eh, apspiež valsts ekonomiku un neļauj tajā attīstīties, ir daudz strateģisko draudu, eh, kas jārisina, piemēram, iedzīvotāju ja pieaugums, resursu pieejamība šai sakaram. ļaujot norādīt uz uh, pozitīvām izmaiņām valstī. Es uh, sākumā jau pieminēju cilvēktiesības, un te ir vairāki aspekti. Vispirms um, dzīmumu uh, izlīdzināšana, dzimumu tiesību izlīdzināšana. Visur valstī tieši gendera politiku mm, virza uz priekšu, ņemot vērā konstitūcijas pārskatīšanu, un šeit sievietes ir ieguvējas, sievietes ir spēks. Un 2011. gada revolūcijas ietvaros sievietes sevi parādīja un atgādināja, ka ar viņām ir jārēķinās. Uh, Mm, tagad sievietes ir eh, diezgan labi pārstāvētas eh, tiesā un iestājas par jaunu Jēmenu un jaunām vērtībām. Es atgādinu vēlreiz, tas nāk no jauniešu revolūcijas, eh, kas notika 2011. gadā. Mēs tagad runājam par to, lai par jauniešiem atzītu uh, Eh, cilvēkus, eh, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu robežu, un eh, laulības atļaut tikai pēc šīs robežas sasniegšanas. Bet tas ir atkarīgs no tieslietu iestādēm. Iespējams, ar viņu palīdzību būs iespējams atteikties no nāves soda piemērošanas jauniešiem, ja mēs to konsekventi ieviesīsim. Mēs saglabājam pozitīvu perspektīvu par daudziem jautājumiem, piemēram, NVO, kas nesen tika nodibinātas, ir oficiāli atzītas. Uh, Un tas ir ļoti labi, ņemot vērā, ka agrāk eh, NVO, eh, kuras eh, tika turētas aizdomās par saikni ar opozīciju, nevarēja saņemt licenci darbībai valstīm. Un tagad valdība vairs necenšas iegrožot cilvēku tiesību aktivistu darbību. Bet eh, kopumā, kopumā situācija nav daudz izmainījusies attiecībā uz eh, cilvēku tiesībām. Jūsu apmeklējumi gan palīdz, un eh, valsts sagaida lielus izmaiņas pēc vēlēšanām nākamajā gadā lielas reformas pagaidām tiek iesaldētas. Un kā ar pilnīgi autorizētu valdību nebūs gatava rīkoties. Startautiskā kopiena uztur kontaktus ar šī brīža valdību un veicina, aicina negaidīt ar reformām, ko varētu īstenot jau šobrīd. Un, protams, daudzas no šīm reformām ir saistītas ar cilvēktiesībām. Jemenas um, oficiālās saistības um, uh, cilvēktiesību aspektos uh, ir uzlabojušās salīdzinot ar um, iepriekšējām saistībām. Uh, Jemena vēlas piedalīties UPR, bet nav vēl ratificējusi ICC. Un tagad pavisam ātri, neiedziļinoties detaļās, aplūkosim konkrētus darbības laukus. Vispirms navisots, spīdzināšana, apcietināšana, ieslodzīšanas nosacījumi. Es um, pagājušajā nedēļā apmeklēju kādu cietumu valstī, un um, redzēju, kādā situācijā tiek turēti pusauģi. Un, nu, esmu guvusi zināmu pieredzi. Tad eh, vārda brīvība. Eh, relatīvi skatot, eh, ir mm, tiesības izteikties cilvēkiem, bet ir arī represijas horizontāli valstīm. Tās tiek organizētas, un uh, mēs vēlamies uh, novērot situāciju. Laikraksts uh, Alaja, lielākais laikraksts valsts dienvidos pēc slēgšanas perioda ir atsācis darboties, bet saglabājas iespējas iegrūžot mediju brīvību un um, būtisks paliek cenzūras jautājums. Reliģiskā brīvība, ticības brīvība. Šeit arī paredzēta konstitucionālā reforma, um, bet tolerance ir mazinājusies attiecībā uz musulmaņiem un minoritātēm. Un tagad ir um, jānodrošina, lai šiem cilvēkiem de facto būtu visas tiesības. Tad par pulcēšanās eh, brīvību. Te arī ir rops starp to, kas paredzēts konstitūcijā un to, kā valdība var rēģēt uz demonstrācijām. Ļoti labi, ka ir eh, tiesības pulcēties. 21. februārī Tika organizētas demonstrācijas eh, Eidenā un um, iestāžu reakcija bija um, diezgan smagnēja. Mēs varētu daudz ko izdarīt, lai palīdzētu valdībai labāk ievērot konstitūcijas nosacījumus. Cilvēktiesību aktivistu likteni, protams, vēro Eiropas Savienības dalībvalstis un organizācijas, kā arī starptautiskās organizācijas. Tas palīdz. Bet, protams, valstī pastāv um, agro laulību tradīcija, pastāv uh, sieviešu dzimumu organu sakropļošanas tradīcija. Te mums pagaidām trūkst likumdošanas, lai novērstu šīs lietas. Es ļoti dziļi ceru, ka Jemena no pēdējās vietas uh, spēs attīstīties uz augšu, runājot par dzimumu vienlīdzību. Mums noteikti jāpalīdz arī bērniem, kas uh, tiek savarvēti, lai piedalītos militārijos konfliktos. Bruņoties spēki to agrāk ir darījuši, tagad mums ir aizliegums, oficiāls aizliegums to darīt. Un šīs pārdomas um, protams, neaizāno to, ka lielākoties sabiedrība Jemenā ir um, trūcīga, cilvēki cieš, viņam nav piekļuves uh, pamat precēm uh, un labumiem, un tas apgrūtina kopējo situācijas uzlabošanu valstī. Pirms atbildēt uz jūsu jautājumiem, es uh, pastāstīšu, ko, manuprāt, mēs varētu izdarīt. Valsts situācijā paliek sarežģīta, arī ar visu starptautisko dialogu, kas beigsies rudenī. Tad uh, tiks pārskatīta konstitūcija, par to tiks organizēts referendums, un tas būs lakmus tests lai pārbaudītu, vai Jemena tiešām rūpēsies par visiem pilsoņiem. Mēs vēlamies uh, gatavoties vēlēšanām 2014. gada februārī, un mēs ievērosim šādi GCC laika grafiku divi gadi pāris posmam pēc uh, Hardī prezidentam ievēlēšanas, bet izmaiņas būs tikai pakāpeniskas. Uh, Jemenas sabiedrība ir ļoti tradicionāla un formāls tiesiskums nav pārāk stipras izglītība. Paliek diezgan zemā līmenī. Cilvēku resursi ir jāizglīto. Un pagaidām tiek vērota patvaļa. Cilvēki netiek sodīti par noziegumiem un jāmodernizē tiesu sistēmas. Un turklāt mums pietrūkst finanšu, lai īstenot reformas juridiskas un institucionālas. Mums un parlamentam jāizmanto šī izdevība. Mums skaidri jāsludina, ka cilvēku tiesības nav luksus prece, bet ir klāja nepieciešamība. pēc iespējas jāizvaras no vārdarbības pieauguma. Es atgādināšu, ka mums ir bijušas atcelšanās un jauniešu revolūcija. Tagad Jemena tiešām ir progresējusi un prasa pilnīgi citu pieju no valdības. Jemenieši vēlas vairāk transparences, pārskata atbildības, tiesiskuma, demokrātijas. bet starptautiskai kopienai šeit eh, jāatbild ar ilgtermiņa pasākumiem. Jauniešus Jemenā pamana, viņi ir uzmanības centrā. Mūsu partneri arī redz izmaiņas valstī. Visgalvenākais Mums jāturpina ievērot principus, kas tiek sludināti. Persijas līča sadarbības padome G10 īpaši mums palīdz panākt progresu pie tādiem jautājumiem, kā nāves soda piemērošana jauniešiem tiek dibināti kontakti, tiek uzsākts dialogs ar iestādēm, un mums ir stipri argumenti. Bet tam visam nebūs liels ietekmes, ja mēs neieviesīsim īstu tiesiskumu Jemenām. Jemenā plaši tiek izmantotas aptaujas eh, kapacitātes, un pilsoņi eh, tiek aptaujāti, piemēram, par drošības situāciju valstī. Atbildes parasti ļoti skeptiskas. Līdz ar to tiesiskuma nodrošināšana būs izšķirošs elements, lai palīdzētu Jemenai ilgtspējīgā veidā risināt cilvēktiesību jautājumus. Policija ir ļoti ļoti nozīmīgs instruments, bet arī tiesu sistēma. Citādi nevar ilgtspējīgi aizstāvēt cilvēktiesības. Ja tiesu sistēma būs objek, su, subjektīva, tas, eh, protams, nevienam nepalīdz. Protams, grūti ir eh, panākt um, labu progresu valstī, kas ir tik nabadzīga. Līdz ar to mums jākombinē centieni dalībvalstīm, komisijai un parlamentam. Un tā būs viena vienādojuma puse. Un, uh, otrā puse uh, ir šī at attīstības palīdzība, mm, kas jāvirza reģionos, kur palīdzība ir ļoti nepieciešama. jau tika uzsāktas svarīgas reformas. Piemēram, tieslietu jomā, iekšlietu jomā, un uh, šie aspekti paliek centrāli turpmākām reformām. tika apstiprināti jauni posteņi valdībā, ir iecelts inspektors, kas rūpēsies par cilvēku tiesībām, ir uh, vēl viens postenis, lai apkarot korupciju, tā kā mums tiešām ir nopietni plāni. Un šeit es uh, vēlos pievērsties jūsu jautājumiem. Paldies, Vēstnieks Konze, par jūsu ļoti vērtīgo runu, un jūs arī tiešām pieskārties ļoti detalizētā veidā dažādiem cilvēktiesību jautājumiem. Un pirms es dodu vārdu saviem kolēģiem, es vēlētos arī sveikt Hanena uh, kundzi no Jemenas vēstniecības. Paldies, ka ieradāties un uh, uzklausījāt šīs debatas. Uh, Havita kungs, uh, lūdzu, jums ir tas vārds. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Eh, tiem, kuri tātad eh, nesako notikumiem Jemenā, ja ir kāda eh, valsts pasaulē, kur attīstība ir saistīta ar cilvēku tiesībām un līdz ar to arī ar drošību, un kam ir sekas uz visiem mums, tad tā ir Jemena, un tā ir ļoti svarīga valsts. Un tāpēc ir svarīgi par to runāt cilvēku tiesību apakškomitejā. Eh, paldies vēstniec kundzei par to, ka viņi mums eh, sniedza tik detalizētu apskatu eh, par to, kāda ir situācija ar cilvēktiesībām Jemenā. Pieskarties arī jautājumiem par korupciju. Vēlos teikt, ka esmu visu ņēmis vērā. Liels tiešām paldies jums par to. Un mēs arī vienmēr vēlētos apciemot Jemenu nākamgad februārī būs vēlēšanas, un es domāju, ka tad arī būs parlamentārā delegācija. Un es arī ceru, ka e, vizīte e, bija efektīva. Es e, tiešām ceru, ka tā bija. Un es vēlos teikt priekšdājas koncei, ka um, manuprāt, tas viss bija efektīvi, un um, mēs, uh, cilvēki, kas bija šajā delegācijā, mēs esam šodien šeit klātsoši un varam sakot līdzi notikumiem. Un, ja sevišķi esmu pateicīgs uh, par to, kas uh, tika teikts attiecībā uz nāvisodu, kas ir tiešām briesmīgi, ka šie jaunieši tiek, ka viņiem tiek piespriezt nāvisos. Un tas ir svarīgi, ka šis jautājums ir prioritārs. Un, un mēs eh, arī eh, atbalstīsim jūsu centienu šajā virzībā. Un, priekšsēdētājas kundze, eh, tad, tad kādi ir jaunākie notikumi mēs ar, tur ieradāmies šajā brīvības laukumā. Kāda ir jaunākie notikumi attiecībā uz to, kas notiek šajā brīvības laukumā, attiecībā uz drošības situāciju? Jūs nepieminējāt, tomēr es vēlētos arī pateikties par veikto darbu. Jūs noteikti ar saviem kolēģiem arī iesaistījāties eh, trīs Eiropas bēgļu ehm, eh, atbrīvošanā eh, pēc četru mēnešu nolaupīšanas. Un, protams, ka ir lietas, par kurām jūs varat atklāt runāt, tomēr uh, Eh, jebkurā gadījumā tas bija milzīgs atvieglojums, ka šie trīs eh, bēgļi tika atbrīvot. Līdz ar to es eh, vēlētos arī, varbūt, ja jūs, var, vai jūs varētu kaut ko teikt par šo lietu, ja jūs to drīkstat. Un divi Dienvidāfrikas iedzīvotāji ir nolaupīti un būtu noderīgi arī iegūt jaunāko informāciju par to, kas ir aktuāls šajā ziņā attiecībā uz nacionālo dialogu Man patiesībā nekāda skaidrs jūsos klausoties, eh, cik eh, optimistiski ir jūsu attieksme par eh, veikto progresu. Un, manuprāt, tagad varētu jautājumu, kas man varētu būt mums interesanti. Jemenā un citās arābu pavasaru, pavasara valstīs viņi varētu uzņemties vadību attiecībā uz dažādiem pārējais jautājumiem. Uh, Un liekas arī, ka eh, tieši eh, ģimene ir šais, eh, šī pārējais procesa priekšgalā. Vēlētos uzklausīt jūsu viedokli. Uh, ir cilvēki, kas saka, ka tur ir mierīgs pārējais process, tomēr citi saka, ka tas nebūtu nav mierīgs. Es arī tāpēc vēlētos jums dot jautājumu par šo lietu. Un es beidzot vēlētos arī uzdot jautājumu par Guantanamo, Guantanamo uh, eh, ieslodzītajiem tagad ir um, eh, atcēlts moratorijas. 56 eh, ir um, ieslodzītie tiks atgriezti Jemenā, vai viņi tiks atgriezti? Un, ja tas notiks, vai tas notiks drošā veidā? Kādi ir veiktie pasākumi? Cik daudz jūs par tiem zināt? Un uh, kādas darbības veiks Eiropas Savienība saistībā ar šiem cilvēkiem, eh, kuriem nav ļauts atgriezties. Un viņiem ir eh, savas eh, cilvēka tiesības, kur ir, kuras ir jārespektē. Katram cilvēkam uz šīs zemes ir tiesības. Un tāda arī būtu mani jautājumi. Paldies, Ričārd. Tagad Prēdes kungs. Paldies um, priekšsēdētājs kundze un vēstnieces kundze. Paldies par šiem ievadvārdiem. Man ir trīs jautājumi, ko jums uzdot. Un pirmais skar, kas notika pirms mēneša. Es redzēju atvērtu izmeklēšanu par uh, Salah bijušo prezidentu Solehu. kas saistīta ar uh, viņa arī personīgo cieņu. Tas skar arī Franciju un likumu par imunitāti, kas tika pieņemts. Mm, galu galā, vai tas radīs politisko nestabilitāti valstīm? Kā jūs vērtējat risku? Tas ir pirmais jautājums. Nākamais jautājums. Cik daudz navas, jauniešu navas sodi tikuši īstenoti? Vai Jums ir konkrēti skaitļi uh, pēdējā gada laikā, tātad cik daudz jaunieši uh, tika sodīti ar nāvi. Un nākamais uh, jūsu preses paziņojumā pie sestā punkta es redzu, ka tiek sludināts um, atbalsts drošības reformām. Vai šeit um, tika sniegts atbalsts, vai tiešām kaut kas notiek šajā jomā, vai arī kāda ir jūsu pozīcija? Paldies, Vēdis kungs. Tagad uh, Kils Nīsāns kungs. Paldies, uh, vēstniecis kundze. Man ir ļoti īsi jautājums. Paldies jums uh, par uh, sieviešu tiesību pieminēšanu. Tas mani īpaši nodarbina, lai putns lido, tam jādarbina um, abi spārni. Un um, es domāju, ka arī šeit mēs varētu piesaukt šos divus spārnus demokrātijas uh, veicināšanai - vīriešu spārns un sievietes spārns. Tātad šajā jautājumā vai esat optimisti? Thank you. Paldies. Arī man ir eh, daži komentāri un jautājumi. Jūs eh, teicāt, eh, ka ir diezgan smagas debatas starp tiem, kuriem ir šis te cilšu pieeja, kuru saka, ka cilvēktiesības ir nesavietojams ar kultūru. Un kad mēs bijām Jemenā, mēs arī to skaidri redzējām. Pat ar, ar cilvēktiesību komitejas vadītāju tās nekādā ziņā nav uh, viegli. Un kad mums bija uh, debatas ar cilvēktiesību ministru, manuprāt, ir pietiekami daudz izcilu zināšanu no valdības puses, uh, lai veiktu pareizās lietas. Bet, kā jau jūs teicāt, tad viss ir saistīts ar to, ka tiek gaidītas nākamo vēlēšanu, nākamo, nākamo vēlēšanu iznākums. Mums būs Eiropas parlamenta vēlēšana 14. gadā, un šorīt mēs diskutējām paplašinātā birā sanāksmē eh, par iespēju eh, na, nu, doties vizītēs nākamajā gadā, un šīs iespējas būs ļoti ierobežotas. Un tad ir skaidrs, ka tad, tad ir eh, šie te mm, neizmaināmās lietas saistībā ar, ar, ar šo te cilšu pieeju. Skatīsimies, ko varam iesākt. Mūsu komiteja ir veikusi darbu kas eh, ļoti cieši saistās ar jūs teikto, tad eh, jūs bijāt eh, vizītē cietumā, kur reizējāt spīdzināšanas piemērus, un parlaments visai ticamāk tad sagatavo šādu ziņojumu par spīdzināšanas iznīdēšanu. Un mums bija arī pilntiesīga uzklausīšana kopā ar, ar sieviešu tiesību komiteju par to, cik svarīgi ir izglītot meitenes un cik tas svarīgi ir sabiedrības attīstībā. Uh, un lai eh, sasniegtu tūkstošgadus eh, attīstības mērķis, mērķis. Jebkurā gadījumā ir eh, jāatsakās no šīm agrajām laulībām, tāpēc, ka tas, protams, kaitē pašai meitnei, tomēr arī visai sabiedrībai tas ir ļoti kaitīgi. Un šim elementam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tas nav tikai tāds neliels jautājums, kas vēl nav atrasināts, šis tā jautājums, kas saistīts ar meitenēm. Un līdz ar to mēs strādāsim pie šī jautājuma. Pēc tam bija arī uzklausīšana kopā ar mūsu aizsardzības komiteju. Iepriekšējā mēnesī par bruņoto bezpilota lidaprātu izmantošanu mums bija debats ar ASV vēstnieku un arī no Jemenas valdības puses bija skaidrs, ka e, viņi e, bija e, lūguši atbalstu no ASV puses, lai cīnītos pret grupu dienvidos, um, pret viņu um, paaugstinātajām aktivitātēm. Un tas bija pats sākums, un mums teica, ka Eh, vadlīnijas tiks uzlabots un uh, um, tehnika tiks izlab, uzlabota, uh, lai uh, samazinātu slepkavību skaitu pret civiliedzotājiem šajās teritorijās. Un liekas, ka tagad arī no civilās sabiedrības, pilsoniskās sabiedrības puses ir ļoti daudz protestu Jemenā, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēkus noglina tieši šīs bezpilota lidmašīnas. Uh, Un, kad mums šeit bija uh, uzklausīšana, mēs skaidrizējām, ka nepieciešamība, lai Eiropas Savienība kopā ar dalībvalstīm izstrādā uh, rīcību politiku attiecībā uz um, bruņoto bezpilotu lidaprātu izmantošanu. Vēlējos arī informēt uh, par uh, paneļa uh, diskusiju iznākumu. Uh, Iepriekš mēs runājām par to, kā Eiropas Savienība parlaments var atbalstīt eh, pilsoniskās sabiedrības darbu. Eh, eh, cilvēktiesība organizācijas un aizstāvis bija labas ziņas, piemēram, kā ņemot vērā mūsu samazinēto budžetu, esam tomēr paaugstinājuši finansējumu 10% tieši atbalstām cilvēktiesību organizācijām un aizstāvjiem. Un tas arī ir jāsaka pilsoniskajai sabiedrībai, ka uh, Eh, ir dažāda veida atbalsts viņu darbam. Eh, es neicināšu izteikties Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu, bet eh, vēstniec kundze, jums ir tas vārds. Vēstniec kundze nav ieslēgus mikrofonu. Jūs uzdevāt jautājumus par ļoti dažādiem uh, tematiem, uh, un kas tiešām liecina, ka jūs esat bijušajā valstī, jūs to labi uh, pazīstēta un eh, man ir ļoti laba sajūta, tāpēc eh, jūs tiešām esat eh, izjutuši notikums Jemenā. Un tas ir ļoti noderīgi dialogam. Un ja jūs uh, vēlreiz atgrieztos, tad uh, tā būtu lielākā dāvana Jemenai, kurus, kuru jūs varat sniegt pašreizējos apstākļos. Un tagad es vēlētos pievērsties jautājumam Eh, par kuru man ir lielākais optimisms, ņemot vērā apstākļus. Un tas ir jautājums, eh, kas saistīts ar sievietēm, jo es eh, uzskatu, ka ir liels izmaiņas, kuras arī ir vieglāk saskatīt tieši pilsētu centros, tāpēc, ka šajās vietās sievietes tiek izglītotas, viņām ir iespējas darboties, un mēs arī zinām, ka Eh, eh, lauku teritorijās viss ir daudz racionālāks. Ja, piemēram, skatāmies uz eh, nacionālā dialoga atkālāšanu, trešā daļa bija sievietes, dažas bija konservatīvākas nekā citas, tomēr es varu teikt, ka tas viss tik tiešām ir ļoti pozitīvi un intelektuāli, kas notiek sieviešu tiesību jomā. Un arī Es detaļās neiedziļināšos saistībā ar šo mm, nacionālo uh, dialogu. Uh, ANO ir īpaša uh, pieredze šo nacionālo dialogu uzsākšanā, un uh, tur ir da paredzēts daudz garantijas, uh, lai produktīvi iesaistītos eh, konfliktējošās puses šajā dialogā, un sievietēm tur ir ļoti liela eh, loma, bieži viņas vada eh, grupas, un dažkārt arī ļoti pretrunīgas un sarežģītas grupas, un viņas to dara tādā veidā, kā viņas to iepriekš nekad nav darījušas, jo Jemenā pirmo reizi sievietes ir šādās sabiedriski nozīmīgās lomās, Un um, ģenerālās uh, asamblējas uh, sesijas arī tiek parādītas televīzijā visā valstī. Un ir uh, arī skaidrs tas, ka ja mēs. Mm, Tātad kaut kā uh, risinām šo tā sieviešu analfabētismā problēmu. Un, ja tiek paaugstināta um, sieviešu lasīt prasmes līmenis, uh, ja tas netiks, nu, notiks, ja tas nenotiks, tad um, nākotnes sievietēm tiks apdraudēta. Ir arī daži ļoti svarīgi jautājumi, kā piemēram jautājumi par demogrāfiju, un tas viss ir savā pārprotams saistīts. Un es arī domāju, ka sieviešu tiesības eh, ir tādas, ka sievietes eh, ir atkāpušās no savām tradicionālām lomām, ja mēs sabiedrībā, un es eh, domāju, ka uh, jaunā Jemena nevarēs uh, atgriezties uh, laikos, kāda bija agrāk. Es domāju, ka šīs izmaiņas ir neatgriezniskas un izdodas pareizajā virzienā. Un uh, no sākuma vēlētos pieskarties dažiem cilvēktiesību jautājumiem, sarunāšu par politisko aspektu attiecībā uz cilvēku tiesību organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem. Manuprāt, um, ir skaidrs, ka mēs tur aktīvi darbojamies. Eh, mums ir arī eh, kolēģi, kas ir ļoti eh, aktīvi pie šiem jautājumiem, un kā jau es teicu, uh, ir ļoti svarīgi, ka tas ir noteikti pārobežu uh, līmenī. Manas uh, aktivitātes nav ierobežotas uh, līdz politiskajām uh, vai uh, attīstības uh, aktivitātēm. Uh, Un mēs arī e, mūsu attīstības programmās, e, e, tas ir veids, kā mēs varam iesaistīties sievietes. Arī pirms divām nedēļām bija tikšanās ar cilvēktiesību aktīvistiem, arī minoritāšu pārstāvjiem. Tā ir tāda lieta, kur mēs varam atvērt kanālus Un arī tagad mūsu uh, politiskā uh, sekcija uh, ir ļoti daudz la, labu jaunu darbinieku, un mēs viņus varam sūtīt uz jauniešu organizācijām. Un tādā veidā tiek iesaistīti visi sabiedrības sektori, arī tie, kas ir parādījušies tikai pēc revolūcijas. Um, uh, ir svarīgi iesaistīt arī tos, kur uh, nav parakstījušās uh, paraksts puses. Uh, un es varu godīgi teikt, uh, ka Eh, tās ir arī viens no mūsu svarīgākajām pašām. Uh, un tad vēl vēlētos nedaudz izteikties par plašāko eh, nacionālā dialoga eh, kontekstu jautājumu un vispār citi jautājumi ir ar to saistīti attiecībā uz šo te brīvības laukumu. Tur cilvēki bieži vien protestēja, arī tur palika pa nakti ar teltīm. Tomēr tagad eh, tas vairs nenotiek, tāpēc, ka eh, mērķi ir sasniegti tādā ziņā, ka diskusijas ir eh, notikušas formālā līmenī šī nacionālā dialoga ietvaros, un jūs atcerēsieties, ka nacionālā dialoga konference, tās mērķis bija apvienot galvenās iesaistītās puses saistībā ar pārēju. Šī te pārējais partija, kā arī GPC, iepriekšējā vadošā partija Un eh, tagad eh, valsts tiek pārvaldīta ar koalīciju. Ir arī eh, papildus kvota tām partijām, kuras parādījās revolūcijas laikā, tad jauniešu, sieviešu un citu etnisko grupu pārstāvju. Un viņi visi tagad tiek pārstāvēti nacionālā dialoga ietvaros. Un tas tiešām ir pārsteidzoši un pozitīvi ir tas, ka cilvēki ir apvienojušies. Viņi ir izveidojuši darba grupas, tādas ir deviņas. Viņi ir eh, satikušies, viņi ir runājuši, un viņi ir sapratuši, ka viņi var uh, eh, parādīt lietas, runājot viens ar otru, un viņi dara tādas lietas, uh, kādas iepriekš nebūtu iespējams. Pastāv patiesa dialogs starp uh, vispārsteidzošākajiem sarunu pusēm, bet uh, ir nepieciešams arī redzamas uh, Eh, zīmes sabiedrībā, eh, lai visa eh, tauta noticētu, ka izmaiņas ir iespējams. Un Eiropas Savienība atbalsta nacionālā dialoga darbu. Mēs esam finansējuši Eiropas Savienības sekretariātu. Un ir um, arī dialoga ar pieredzējušām NVU. Mēs arī atbalstām ANO savās uh, puliņos. Uh, Eh, garantēt pārējais eh, periodā tiesiskumu. Tie ir tādi elementi, uz kuriem mēs koncentrējamies. Tātad eh, atbalstām tos elementus, kas ir ļoti svarīgi šim pārējais procesam, un ja, ja netiek tas viss savienots ar politiskas jautājumiem, tad mēs nevaram būt efektīvi. Manuprāt, nacionālais dialogs ir liels optimisma avots. Tomēr uh, Eh, mums nevajadzētu apmierināties ar eh, sasniegto, ir svarīgi saistībā ar dialogu eh, nezaudēt šo te politisko virzību uz priekšu, ir svarīgi ievērot laika grafiku. Ir vairāki politiskie spēlētāji, kuri nav tomēr dialogā, un mēs esam par viņiem satraukušies, kā piemēram G10, kas ir svarīgi GCC iniciatīvai Tas ir svarīgi eh, arī starptautiskajai eh, vienībai attiecībā uz eh, Jemenu. Un mēs arī vienmēr esam izdevuši nopietnus brīdinājumus, arī drošības padomu februārī par to runāja, tika nosaukt konkrēti vārdi. Ir tiešām jābrīdiņa tiem, kuri uzskata, ka Eh, tie, kuri uzskata, ka viņi var ietekmēt eh, Jemeni, nesot tur, eh, mēs uz to raukāmies ar bažām un dažkārt ar lielām bažām. Ir cilvēki, kuri nav dzirdējuši tātad jemeniešu vēlmi pēc nopietnām izmaiņām. Es tāpēc esmu optimistiski attiecībā uz nacionālo dialogu, tomēr es arī uzskatu, ka uh, E, tur ir e, pilnībā jāiesaistās, un tas ir arī tas, ko mēs darām. Politiskā ziņā ar e, mūsu darbu, ar visām misijām, kas ir iesaistīts Jemenā. Un tagad pievērsīšos jautājumam par sādu. Uh, Eh, teikšu, ka atbildi ir pavisam vienkārša. Neviens eh, nesapņo eh, par to, ka kādi nolīgumi tuktu lausti. Tad tā imunitāte, kura ir garantēta GCC iniciatīvas ietvaros, tas viss paliek spēkā. Un arī visas pārējās imunitātes, kas tur ir noteiktas attiecībā uz vispārējo. pārējo debatē, eh, Jemenā ir eh, debatas eh, par starptautisko tiesiskumu, bija arī likumdošanas priekšlikums, kas tika iesniegts, bet par to nebija vienošanās, tas tika aizsūties atpakaļ parlamentām, un pārējais laika tiesiskums bieži vien ir ļoti izšķirošs elements visā pārējais procesā. Es domāju, ka mums ir jādod ģimenes eh, eh, lēmumu eh, pieņēmējiem un pilsoniskajām sabiedrības organizācijām. Šobrīd, piemēram, ANO cenšas uzrunāt pilsonisko sabiedrību Jemenā, lai būtu plašākas debatas. Es domāju, ka mums ir jāpanāk konsens no viņu visu puses. Un, protams, ka starptautiskie nolīgumi, kādi pastāv, tie netiek apstrīdēti. Un tad arī jautājums par Guarnitanamo tur ir eh, principiāla eh, pozīcija kopumā. Es eh, zinu, ka notiek sagatavošanās darbi, ka ir jādomā par to, kā Jēmena attiektos pret šiem ieslodzītiem, ja viņi atgrieztos. Tomēr tur vēl nav sasniegts rezultāts, un tāpēc ir pārāk agri, un šie notikumi ir pavisam neseni. Un līdz ar to būtu pārāk agri Īsai komentārs. Tagad eh, runāšu par plašāku jautājumu. Jūs uzdevāt jautājumu par nestabilitāti. Tātad ir svarīgi to pieminēt. Viss, par ko es jau iepriekš eh, runāju, ir atbilde. Un, manuprāt, galvenās bažas iemanā ir tādas, eh, lai mēs ātri Eh, sekotu eh, nacionālā dialoga laika grafikam, tajā pašā laikā arī eh, risinotu tos jautājumus, kas varētu atkal kādreiz potenciāli izraisīt nestabilitāti. Līdz ar to es vēlos norādīt, ka rīta darbs visos līmeņos. ANO veic darbu un ir tik tiešām uh, liels konsens par šiem jautājumiem, un tik, tikai tad, ja ir patiesa konsens par šādiem jautājumiem, Tikai tad var panākt eh, stabilitāti ilgtermiņā. Bet, protams, kā mums eh, debatēs eh, ir tad arī jāsako notikumiem attiecībā uz um, gūstekņiem. Tās ir ļoti uh, sāpīgs temats. Es nesen runāju ar vienu no uh, saviem uh, diplomātu kolēģiem pa telefonu. Pirms stundas tas bija, un viņš uh, Es eh, teicu, ka man ir šī iespēja uzstāties eh, Eiropas parlamentā. Un viņš eh, teica, ka ir viens svarīgs veistījums, un es te vēlētos jums arī to um, pateikt. Neviens īsti nezina, kas notiks, kā šie jautājumi tiek risināti, tie ir ārkārtīgi sarežģīti. Un ANO misija ir bijusi ļoti atbalstoša šitā Austrijas un Somijas eh, misijām praktiskā ziņā. Eh, bija tādas eh, baumas, kā tika samaksāta izpirkuma maksa. Protams, ka es nevaru komentēt baumas, varu tikai teikt to, ka kopumā izpirkuma naudas maksa, samaksāšana tikai rada jaunas uh, prasības. Un vakarien mēs arī uh, redzējām, uh, ka tika nolapīti šie Dienvidamerikas pilsoņi. Un daudzi starptautiskajā sabiedrībā teiks, um, ka es, nu, ka to jau varēju paredzēt. Es arī jūs saprotat, ko es to domāju teikt. Ir nepieciešams domāt eh, par eh, šo jautājumu, vai eh, sabiedriskā, vai, vai sabiedriskā sabiedrība var ieņemt principiālu nostāju šajos jautājumos, lai izvairītos no turpmākas gūstekņu ķilnieku sagūstīšanas. Un tieši tagad mums ar darbi, maniem darbiniekiem vajadzētu būt uh, šajā valstī mums nevajadzētu uh, uh, sēdēt uh, savā uh, birojā uh, pie mūsu uh, um, datoriem. Mums vajadzētu būt uh, kopā ar um, Jemens cilvēkiem. Tāda ir mana uh, misija. Tas tāds kā uh, aburtais uh, loks, tad, ka ir ķīlnieki, uh, ir, ir tad šis te uh, draudz scenārijs, un tad ir institūcijas, diplomātskās misijas. Uh, viņām ir uh, tad, uh, jārīkojas piesardzīgi. Uh, neviens eh, ne, netiktu nosūtīts uz valsti, viņi nesūtos, um, eh, nejustos aizsargāti. Paldies, ka aktualizēti jautājumi. Uh, tas ir uh, vissvarīgākais draudz, un mēs to izjūtam. Ok. okay. Um. Good. Um, then let... Jā. Mēteņu izglītība, objektivitāte, bruņotu bezpilotu lidmašīnu izmantošana. Uh, Jā, jūs jau norādījāt pareizi, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Arī ASV vēstnieks publiski to komentēšanu, tad debats ir sākušās. Un risinājums ir jāatrod ilgtermiņam. Manuprāt, ir diezgan skaidrs, ka tas nav risinājums valsts problēmām, acīm redzami. Es uzskatu, ka būšu atbildējusi praktiski uz visu. Tātad sakiet droši, ja kaut ko esmu aizmirsusi. Es aicinātu Eiropas parlamentu nākamgad piedalīties vēlēšanu uzraudzības misijā, lai varētu pārliecināt, ka šīs vēlēšanas ir iekļaujošas, taisnīgas, godīgas, un valsts virzās uz modernas valsts status. Jā, liels paldies vēstnieces kundzei, e, paldies, e, ka uzaicinājāt un atgādinājāt mūs par vēlēšanu uzraudzības misiju. E, tas nav mūsu apakškomitejas kompetencija, bet mēs nodosim atbildīgai struktūrai to ir labi, ja mēs varam regulāri sekot tam, kāda ir situācija Jemenā. Mēs arī regulāri sadarbojamies ar kaimiņu valstīm un mēs centīsimies uh, atsevišķos ziņojumos iekļaut ar informāciju par situāciju Jemenā un skatīsimies, varbūt varēsim vēlreiz apmeklēt valsts. Jā, mēs jūs ļoti gaidīsim.